It's just like looking at a guy. Loves for, uh, you know. Colleagues. Nu, ko, kolēģi? Pirmkārt, atvainojos, ka nedaudz aizkavējos. Nu, droši vien man nāksies atkāpties, jo, lūk, nespēju ievērot disciplīnu. Nu, lai nu kā. Jūs priekšā darba kārtība. Cerams, ka darba kārtības projekts visiem ir pieņemams. Paldies, tad līdz ar to. Un pirmām kārtām vēlos sveikt mūsu viesus no zem Saksijas federālās zemes, kas šeit iedušies pēc Maisneres kundzes ielūguma. Tad mūsu vietas no viesu no Vācijas un tāpat Cik zinu, šajā grupā ir arī trīs jaunas kundzītes, eh, trīs jaunas dāmas, kas iespējams eh, nākotnē būs politiķis un mūsu kolēģis šeit parlamentā. Nu, ja viņas sakos šīm sapnim, nu, tad, protams, novēl visu to labāko. Lai izdodās, bet katrā ziņā prieks jūs eh, šorīt šeit redzēt un sveikt šeit uh, transporta komitejām. Nu, tagad eh, īsti par koordinatoru sanāksmes eh, rezultātiem vakars, pavisam īsi. DigiMove, eh, tātad aviācijas drošības pārstāvis mūs informēja par tā saucamo melno sārakstu, par avio pārvadātājiem, kur nedrīkst darboties Eiropas Savienībā. Jā, nu mēs to saucam par melno sārakstiem, tas neiet pie sirds, bet, nu, tā, nu, faktiski tas ir melnais saraksts, tā kā sauksim lietas īstajos vārdos. Un koordinatori pieņēma zināšanai informāciju, ko sniedz komisijas pārstāvis par šo jautājumu, tātad par tās autoaviācijas melno sarakstu. Tāpat arī bija e, šāds tādas ziņas par komitoloģiju, par biļetēniem 10, 11 un 12, kas e, nāca klajā martā. Un e, Groškungs savukārt mūs informēja par delegācijas vizītu uz Madeiras salu. Viņš apgalvoja, ka vizīte bijusi ļoti sekmīga un paldies tiem, kas darbojās. Un šajā delegācijā paldies jo īpaši, protams, Groškungam, kurš manā vārdā uh, tātad šo delegāciju arī vadīja. Un tā, tālāk, eh, nākamais darba kārtības punkts. Balsošana. Mums nelielas izmaiņas eh, mūsu darba kārtībā, ja nu tad balsošanas iekārtas man ir. Lūk, eh, šajā pusē, kas nedaudz nepierasta. Lai nu kā pārbildīsim sākumā, vai strādā iekārtas. Tātad nu, arī tāds viesiem ir iespēja tikmēr iebaudīt kafiju, kamēr mēs pārdodam iekārtas. Rezultāts jūs redzēsiet vien uz saviem individuāliem lasa, kašu lasītājiem, tātad uz lielā ekrāna būs, lai rezultāti neparādīsies. Lemkam! Tātad uh, esam gatavi balsot. Uz priekšu. Jā, tātad visiem iekārtas šķiet darbojas. Nu tā, tad, tad sāksim arī balsot. Vienošanās ar padomu komisiju attiecībā uz priekšlikumu direktīvai par alternatīvo degvielu un attiecīgās infrastruktūras izmantošanu. Viens vienots, tātad balsojums balsojam par visu dokumentu kopumā. Lūdzu, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Fidanses kunga pārskats, tas bija ziņojums aizmirst 28 pār 2 pret 2 atturās. Līdz ar to šeit ziņojums ir pieņemts. Fidanses kungam paldies un sveicam. Sveicam. Labi nostrādāts. Nu, ļoti tāds uh, populārs balsojums, vai ne? Ļoti panākumiem bagāts balsojums. Labi, tālāk. Priekšlikums direktīvai, ar ko tiek apstiprināta vienošanās ar padomu un komisiju, lai noteiktu satvaru jūras um, telp, telpiskai plānošanai. Maisnēr kungs ir balsts, no, tātad referents, sākam balsot. Vai esam visi nobalsojuši? Jā, paldies. Beidzam balsot. Un 26 pār 4 pret 2 atturējušies. Līdz ar to arī šīs ziņas ir pieņemts. Un sveicam Aisnērs kundze. Vai vēlaties kādu vārdu bilst pēc šī balsojuma, Aisnērs kundze? Un, diemžēl bez mikrofona runā Aisnērs kundze. Nu jā, es sajaucu gaismiņas. Uh, Jā, nu, paldies vēlreiz visiem par uh, balsojumu. Procedūra bija diezgan smaga. Man tiešām nešķiet, ka mēs to pabeigsim, bet nu nostrādā viss beigās. Un nu, tas liecina par labo sadarbību ar manu ēnu referentu, ar Werneru un Kītu, un kā arī Spirosu, kas eh, visi līdzdarbojās un uh, nodrošināja arī to, ka, zināms, izmaiņas tika pieņemtas, zināms, grozījumi tika pieņemti. Nu, un, lūk, padomē bija tur šīs problēmas, tagad mēs runājam par tā saukto zilo izaugsmi, ir tātad kontrolēta telpiskā plānošana, un es domāju, tas ir labi, tas visiem nāks tikai par labu, un šis viņiem savērst uz nākotni, un, nu, paldies visiem par šī izpratni, katrā ziņā, paldies. Thank you for that. Next. Paldies, Ursula. Tālāk balsojums par um, tad vienošanos ar pārdomu komisiju par lēmumu attiecībā uz tātad Eiropas Savienības sastarpēji savietojamo sistēmu un sākam balsot. Tad e-call balsojums saucamais. E-call sistēmas ieviešana, sākam balsot, beidzam balsot. Nu, Gadās šās tādas e, ķibeles, protams, bet katrā ziņā 23 pār 7 pret 2 atturējušies, līdz ar to šis jums ir pieņemts. E, apsveicam debakas kungu. Pirms e, turpinam, ja mēs fotomus jāuzņem kādam ziņojumam, tā kā, ja cienīgi locekļi varētu lūk šeit vidū sastāties pie apaļā gala, tad arī uztaisīsim šo ģimenes foto un tad turpināsim. Nu, un viesi lūdzu pacietieties, ja mēs te nedaudz paši ar sevi paņemsimies, tā teikt. A climbing days are well finished. Uh. Yeah, the tie, oh, yeah. And a German specialist tie. <laughs>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 photograph was, will be included. Nu, kaut ko atsāksim šī, šis foto tiks iekļauts mūsu komitejas eh, piecgadu darba pārskata kopijā, noteikti visu to saņemsiet. Nu, tas, protams, būs um, daļa no mūsu ziņojuma, un tas ir pēdējais elements, kas nepieciešams ziņojuma sagatavošanai nākamā nedēļa. Tas tiks arī iespiests. Un, attiecīgi, nākamnedēļ jūs varēsiet saņemt eh, šī ziņojuma kopiju. Tātad no transporta un turisma komitejas, tātad pārskats par pēdējo piecu gadu veikumu. Pats esmu iepazinies ar šo atzinumu, par šo ziņojumu, respektīvi, tas ir gan labs. Notēls ir nepieciešams, jā, tur referenti ir, eh, tātad par katru ziņojumu ir neliels pārskats kopā ar referentu attēlu. Lūk, tā kā nākamnedēļ tas viss būs pieejams un varēsiet tad izbaudīt. Labi, tad nākamais darba kārtības punkts uh, ir ar troksni saistītu eksploatācijas ierobežojumu ieviešanu Savienības lidostās. Iemākošu nedaudz tējas un tad turpināšu. Laikfrīds, Jorgs Laikfrīds ir sagatavojis šo ziņojumu. Jorgs, diemžēl, nevarēja būt mūsu lido šodien. Bet rakstīs kriesnēts īstu dokumentu, īstu, īstu pārskatu par savu veikumu, tad nolasīšu, ko viņš ir sagatavojis. Referents pozitīvi vērtē padomjas eh, pirmā lasījuma nostāju par šo dosjē, kas atspoguļo vienošanos, kas tiek panākta trilogu sanāksmē, ko neformāli apstiprināja transporta komiteja 11. februārī šogad. Referents ir gandarīts ar eh, sarunu iznākumu. Parlaments ir eh, saglabājis daudz būtiskas normas, veselības aspektus Līdz ar to tiks mazināta nu, kaitīgā ietekme uz pilsoņu veselību, kas bija viens no šīs vieglas mēķiem galbeigās. Un turklāt eh, komisija piekritusi arī pārskatīt eh, vides eh, trokšņa direktīvu, kur runa par trokšņa kaitīgās ietekmes izvērtēšanas veselību. 49. direktīva no 2002. šī atcauc ir iekļauta tekstā tagad. Tāpat ir komisijas oficiālā deklarācija ir pievienota rekomendācijas projektam. Kas attiecas uz informāciju pilsoņiem, kompetentās iestādes nodrošinās, lai informācija, kas saistās ar, ar, ar eksploatācijas ierobežojumiem, būtu pieejama par velti, un cilvēkiem būtu brīvi pieejama, tātad ir un par cilvēkiem, kas dzīvo ap lidostām un vietām attiecīgām pašvaldībām, tātad, lai šī informācija būtu efektīvi pieejama. Tāpat arī tiesības uz pārskatu pirms eksploatācijas ierobežojumu ieviešanu kompetentām iestādēm būs tiesības un nu būs jāinformē arī citas dalībvalsts komisija un interesētās puses, tātad partners par attiecīgiem pasākumiem. Un komisija attiecīgi trīs mēnešu gaitā var pārskatīt plānoto procesu, ja tā konstatē, ka process neatbilst normām. Un nu, tā var informēt eh, kompetento iestādi, kurai attiecīgi jāpārskata komisijas eh, iesniegums, komisijas eh, norādes, un jāinformē komisija par saviem nolūkiem pirms tiek ieviest kādi eksploatācijas ierobežojumi. Pašvaldībām savukārt nav pienākuma Tātad informēja komisiju par eh, atroksnes saistītu eksploatācijas ierobežojumu ieviešanu. Nu, piemēram, kādu liegumu lidot naktī vai, vai tam līdzīgi. Un šis kompromiss atbilst parlamenta mēķim un uzsveram uz subsidiētās principu. Ņemot vērā sarunu sekmīgo iznākumu, referents ierosina komitejai apstiprināt tekstu patreizējā redakcijā. Tāpat arī referenciāls uzsver, ka, ja mēs vēlamies palikt pie vienošanās, tad uh, par potenciāliem grozījumiem būtu jā, jābalso pret šiem grozījumiem, tad, ja tādi ienāks. Nu, lūk, eh, tāds ziņojums no Lektrīda kunga puses. Tāda nostāja. Ja kāds vēlas izteikties, tad lūdzu, Fosters kundze, Džekija, lūdzu. Paldies priekšstādātājiem. Un paldies Jorgam par veikumu. Viņš gan nav mūsu vidū šodien, bet katrā ziņā paldies. Viņam viņš tiešām, teicām, ir pastrādājis pie šī ziņojuma, un es domāju, ka debats komitejā un sarunas ar padomu un citām pusēm bija ļoti konstruktīvas tiešām. Es domāju, ka es nonākuši pie pareizā secinājuma. Bija svarīgi, ka tiek atzīts tas, ka mums ir ar, jāpie, jāņem jā, vērā IKO sabalansētā pieeja starptautiskajai līgumam, nu, un to mēs faktiski arī Eiropā darām turpināsim tā arī rīkoties, bet eh, vienlīdz eh, svarīgi mums arī šajā komitejā un arī Lielbritānija ir svarīga, ir subsidiaritātes princips. Mūsu lidostas un eh, mūsu pilsoņi, politiķi un pašvaldības, kas ir piedalījušies debatēs par šo dosie, ir jāņem vērā viņa viedoklis. Es domāju, ka lieta strādā, vienošanās ir laba. Mēs vēlamies, lai aviācijas nozara, protams, eh, būtu plaukstoša, eh, tā būtiski ietekmē mūsu tautsēmniecību un, un eh, piegāžu ķēdi un tā tā. Tā kā pie ir pareizā ziņojumā, un es piekrītu, ka mums nevajadzētu šobrīd balsot par, par, par kādiem grozījumiem. Es domāju, ka dalība valstu rīcībā ir labs mehānisms, ir kādas problēmas laika gaitā, ja tāds radīsies, tad dalīši varam pie tā atgriezties. Ehm, bet kopumā tiešām vienošanās ir laba. Un vēlreiz paldies uh, par referentam par darbu. Paldies. Ok, anyway, Iva Liktenberga, Iva. Jā, ja, es. Uh... Äh, Jā, Evai vārds um, īsti vēlos uh, pieminēt, ka Lēkrīt kungs tiešām ļoti labi pastrādājas un iznākums respektabls, uh, respektējams. Uh, Un tas ņem vērā arī dažādas priekšnoteikumus attiecībā uz uh, trokšņa ierobežošanu, ņem vērā dažādas, dažādu lidos specifiku, un tur ir subsidiaritāte, manuprāt, ievērot. Subsidiaritāte šeit nav pašmērķis, protams, bet tas izriet no lietas uh, būtības. Nu, ka šeit jāņem vērā pirmkārt vietēji apstākļi, kā tie ir lidostās, tur uh, vējš, uh, nokrišņi, uh, apkārtējā vide un tā tālāk. Uh, Lūk, tā kā subsidiaritātes mērķis šeit ir pamatots un, un, un ir ievērots. Arī tā, tā teikt, Salman lēmums, ko pieņēma referents attiecībā uz uh, komisijas tiesībām pēdiņās uh, šai sakarā, es uzskatu, ka arī tas ir ļoti labs lēmums. Nu, viena problēma gan uh, pastāv, tāpat kā līdz šim, šī līdzsvarotā pieeja, un es zinu, jā, ka starptautiskajos nolīgumos tas figurē, bet arī starptautiskos līgumos. Uh, Un tāpat ir iespēja arī šo, šo, kritizēt šos, šos uh, līgumus, un es domāju, ka līdzsvarotā pieeja man ir diezgan problemātisks uzstādījums kā tāds. Ja tas attiec uz citām jomām, nu tad, uh, ziniet, uh, veselības uh, aizsardzība iespējams tikai tur, kur tas ir lēti, kur tas ir ekonomiski izdevīgi, un tā ir liela problēma, ja mēs to ziedojam, ja mēs šo principu uh, E, integrējam attiecami uz citām jomām šo līdzsvaroto pieeju, nu tad e, veselības aizsardzība vienmēr drusciņi tā kā cieši. Veselības aizsardzība jābūt tikai tam lētam ekonomiski izdiegam risinājumam, ja tas tā nav, nu tad mēs, mēs par to nerūpējamies. Ja? Nu, tā ir tāda pamata e, problēma, un, kas iziet no šīs tās augtās līdzsvarotās pieejas. Nu, uz to vēlējos norādīt, jo nākotnē, un nākotnē mums to vajadzētu ņemt vērā. Diemžēl tiešām lielas. Um, problēmas daudzos veselības aizsardzības eh, dosē, daudzās jomās eh, saistībā ar eh, transporta slogu un tā tālāk. Es domāju, ka mm, veselība nekādā gadījumā nedrīkst likt uz citu interešu altāru, tā sacīja. Paldies. Paldies, komisija. Ko? Paldies, komisija. Yes, very briefly. Pavisam īsi paldies priekšsēdētāji. Es atvainojos ar priekšsēdētājs. Es zinu, ka šajā telpā strādāt nav viegli. Es došu jums vārdu vēlāk. Maisters kundze. Mācīju kaut ko vispirms, ja ne? Nu, labi, tad es teikšos pirmā. Protams, ir svarīgi, runājot par uh, trokšņa ierobežošanu, jāņem vērā veselības aspektu, protams, bet uh, vēlos nedaudz tā kā iebilst pret uh, Eva jūsu sacīto. Ne gan tādēļ, vien, vien tādēļ, ka. Uh, piedaloties sarunās. Es domāju, ka tas tomēr ir respektēts. Tas mēs, eh, mums kā parlamentiem veselības aspektu alaši bijuši svarīgi, tas joprojām te, te, te ir iekšā. Protams, nav par šo līdzsvaroto pieeju, alaši pastāv risks, ka kaut kas tiks zaudēts, bet es domāju, ka patreizējais saruna iznākums nu, nepieļauj šādu interpretāciju, ko jūs atspūkļojat. Es domāju, ka mēs esam ņēmuši vērā visus aspektus, arī uh, veselības aspektus, medicīniskos aspektus. Un nu, lūk, to vēlējos šeit eh, paust, jo, eh, manuprāt, eh, mēs, nu, nav tā, ka parlaments ir atbalstījis kā tiesība akta pieņemšanu, kurā tiek nodarīts pār cilvēku veselībai. Tā tas nav tieši. Okay, any... Labi, vai vēl kāds vēlas izteikties, Matju, lūdzu? Um, un... Jā, paldies mūsu, nē, nu, referents, Klais Galoks arī nav mūsu vidū šodien, bet viņš ziņo, ka viņš arī ir apmierināts ar rezultātu, jo sevišķi attiecībā uz mums svarīgo jautājumu, proti, attiecības ar komisiju un komisijas priekšlikumiem, kā mēs daivos to var reaģēt, nu, tas ir tāds kompromiss. Un mēs atradām labu risinājumu. Nu, man žēl, ka nu, pakotnes ietvaros mēs, nu, mums bija, zinām, ierobežojumi, tie mēs runājam par tātad lidostu pakotni un palicis pāri viens šis te dosie par trokšņu ierobežošanu. Nu, un būs arī citi dosie, ar kuriem turpināsies sarunas ar padomu. Un lai iztekus šai sablansētāju pieejai, vēlos atsaukties uz kolēģis sacīto. Nu, minēšu piemēru no sava reģiona. Mēs esam uh, daudzus miljonus investējuši, lai uzlabotu situāciju ap lidostu un aizsargātu cilvēku veselību, un tas viens no piemēriem, kur tas uh, nostrādā. Tātad, uh, ekonomika, ekoloģija un veselība, visi aspekti ņemti vērā, tātad harmoniski attīstīt, un šeit šajā dosijā nu, nav izslēgts arī šāda pieeja. Tā, tā kā, nu, to vēlējos pasvītrot. Es domāju, ka daudzos Eiropas reģionos šis priekšlikums tiks interpretēts tā, ka ir iespējama veselības aizsardzība, un, un tā jābūt tā iespējamai nākotnē arī neslēpjoties aiz ekonomiskajiem apsvērumiem. Lūk, mums nevajadzētu radīt iespēju šeit, ka šeit mēs lūk, ziedojam veselību uz eh, ekonomikas altā. Tā sacīt tā nav, tā mēs to neuztvērām, un nākotnē arī tas tā nebūs noteikti, jo mēs zinām, ka kas attiecas uz troksni lidostās, nu, ap, aplidostām, tas ir tāds ļoti saspringts temats, un arī pagātnē bijis daudz eh, darba svarbības ar pilsoņiem daudzos reģionos, un nākotnē, es domāju, tas tā arī paliks. Lūk, to vēlējos pasvītrot. Un nu, vēlējos lūk pieminēt šo piemēru, ja, ka nu, šajā jomā ir daudz centienu tiek veikt pēdējā kontā. Labi, tagad komisija vārds. Yes, thank you. Paldies priekšsēdētāji. Kā jau jūs pareizi norādījāt, Laitfrīd kungs um, daudz no mums sagaidīja, daudzos punktos, kurus jūs pieminējāt, mums bija jāpiekaps, piemēram, kā daļēji pielāgots lidmašīnas, tiesības uz da, uzraudzības deleģētajiem aktiem. Mēs nepanācām tik daudz, cik gribējām, un tomēr mēs uzskatām, ka jaunie noteikumi šajā regulā uh, harmonizēs dažādos eh, lēmu pieņemšanas procesa mm, soļus, eh, izmantot jau labākās prakses paraugus pašreiz pakāsošajā direktīvā. Īpaši tas attiecas uz eh, faktiem par atbilstošu lēmumu pieņēmumu, pieņemšanu par salīdzinošiem datiem un metodēm, un arī ar visu iesaistīto iespējami iesaistot pušu iesaistīšanu, apspriešanos ar viņu. Mēs uzskatām, ka šis process līdz ar to ir uzlabojums, līdz ar šodienas pakāsošo direktīvu, un veicina arī vietējo iedzīvotāju iespēju pieņemt lēmums par iespējamiem ierobežojumiem saistībā ar trokšņiem. Tā ir iespēja samazināt eh, troksni līmeni un piedalīties ar vietēji pieņemtajos lēmumos. Tātad tas ir process, kas ir eh, iesaistīto pušu interesēs, bet lēmumi tiek pieņemti uz vietas. Tātad vismā mēs uzskatām, ka tas ir uzlabojums, un mēs aicinātu šo komiteju un parlamentu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies, priekšsēdētē. Paldies, grozījuma iesniegšanas termiņš 2017.3. aprīlī, un balsojums notiks komitejā 10. aprīlī. Paldies, nākošais darba kārtības punkts ir politikas departamenta uzstāšanās par biodegvielu ietekmes dažādiem transporta veidiem. Mums ir Moralī kundze no apvienotā pētniecības centra. Viņa mums prezentēs provizorisko pētījuma versiju. Lūdzu, vārds jums. Okay. Paldies. Labrīt visiem. Paldies, ka devāt man iespēju šeit uzstāties, prezentējot šī pētījuma projekta sākotnējo stadiju. Tātad runa ir par biodegvielu ietekmes dažādiem transporta veidiem. Mēs šo mm, pētījumu veicam 2013. gada laikā. Pētījums ir visaptverošs, ir runa par biodegvielu, stāvokli biodegvielu jomā, pirmā, otrā paudze un tiek skatīt visi aspekti saistībā ar biedekvielu, eh, sākot no piegādes drošuma, ietaupījumiem no CO2 izmešiem, eh, zemes izmantojumu izmaiņām, tā tālāk, un cik dažādi biodegvielas, de, biodegviela eh, darbojas atkarībā no dzinējiem un citiem aspektiem, un kā tas ietekmē klimatu un vispār kādu varbūt uzlēmu nākotnē. Šī prezentācija būs īsa, tātad pievērsīšu uzmanību tikai dažiem aspektiem, kas eh, izskatīti pētījumā. Es domāju, ka tā var nosūtīt skaidrs vēstījums, kurus vēlamies tad jums šorīt nosūtīt. Pirmkārt, Piegādes nu, drošums, tas ir viens no Eiropas Savienības biodegvielas politikas pīlāriem. Neapšaubiem biodegvielas uh, sniedz savu ieguldījumu transporta degvielu kokteilī. Tā var aizstāt gan benzīnu, gan dīzeli. 2011. apmēram 5,1% no degvielas, kas tika izmantota autotransportā, bija biodegviela taču galvenokārt tas bija biodīzels, jo pieprasījums pēc biodīzeļa Eiropā ir daudz augstāks nekā ražošana. Tātad mēs eksportējam etanolu, bet importējam biodegvielu. Un mēs arī importējam uh, pamatvielu, lai veidzot, veidot biodīzeli Eiropā. Saskaņā ar prognozēm 20 miljardi dīzeļu degvielas tiks ietaupīt biodegvielas rēķina. Biodegvielas, biodegvielu neapšaubām var eh, vietējā līmenī uzlabot nodarbinātību lauka apvidos, eh, tas ietekmē arī lauksēmniecību un uh, rūpniecību, tātad rafinēriju veicināšana. Taču ir iespējams arī pretējas sekas, jo palielinās e, nodokļu subsīdijām, un tas atainojas uz e, e, hidro degvielu cenām. Un secinājums ir tāds, ka ietekmei visumā ir neitrāla Tas ir normāli, jo uh, palielinot uh, nodokļus, var gadīties, ka tie pozitīva, pozitīvā ietekme uz nodarbinātību var samazināties. Cik biodegviela izmaksā visumā un cik izmaksā subsīdijas? biodegvielas tiek subsidētas Eiropas Savienībā un šīs subsidijas izmaksā apmēram 2011. gadā apmēram 7 līdz 8,4 miljārdu eiro. Tas ir apmēram 14 līdz 17 eiro uz uh, cilvēku atkarībā no pētījumiem. No kurienes nāk šīs papildu izmaksas? Galvenokārt. Uh, kas saistīts ar uh, augstākām ražošanas izmaksām. Biodegvielu ražot ir dārgāk nekā fosilo degvielu. Ražošanas izmaksas ir apmēram 67% no izmaksām salīdzinājumā ar fosilo degvielu. Un izmaksas ir liels, tāpēc, ka ir liels sajaukšanas izmaksas vai administrācijas, tad galvenokārt tas saistīts ar rūpniecību. Tā tad ir mērķis samazināt rūpniecības ražošanas izmaksas, lai biodegvielas cena būs, būtu apmēram līdzīga parastās degvielas cenai. Tagad ietekme uz lauksēmniecību. Protams, vispirms runājot par biodīzeli. Biodīzeli, mm, protams, palināja pieprasījumu pēc um, eļas uh, Eiropā. Tātad mēs importējam daudz uh, galvenokārt palmu eļas, un tas ievērojami ietekmē CO2 izmešus, jo palmu eļa, pieminēšu arī sīkāk šo faktu, palmu eļu bieži vien ražo Malēzijā, Indonēzijā, Un, lai to audzētu, tad tiek veikta meliorācija tajā augsnē, un tas tad ievērojami palielina CO2 izmešas. Mēs patiesībā izmantojam tikai nelielu daļu palmēļus, veidot biodīzeli. Tiek izmantot citseļas, rapšēļa, piemēram. Tātad šī ietekme pat labam ir netieša. Runājot par etanolu. Te ir grūtāk aprēķināt, kā iete, kāda būs ietekme etanola pieprasījuma pieaugumam Eiropā, jo etanola tirgus ir daudz plašāks nekā etanola tirgus Eiropas Savienībā daudz lielāks nekā auga eļas tirgus. Tā tad kā varētu ietekmēt uh, graudaugu cenas etanola pieprasījuma pieaugums? Un, uh, aplēses atšķiras lielā mērā tieši tāpēc, ka iekšējais tirgus Eiropas Savienībā šajā jomā ir diezgan mazs. Eiropā mēs daudz mazāk izmantojam etanolu nekā biodīzeli. Plašāk Eiropā izmanto etanolu, tā tad ietekme līdz ar to ir mazāk Eiropā. Šeit ir skaidrēdzams, kā uh, svārsties cenas pagātnē. Te jūs redzat inflācijas pielāgotās cenas augu eļām rapšiem, sojai, rapšēļai, sojas eļai un palmeļai no 1980. gadiem līdz 2011. gadam. Jūs redzat, eh, melnā līnija ir jēlnafta. Šeit jūs redzat, ka no 1980. gada līdz 2005. gadam, tu jūs redzat tādu kā robežšķirtni zilu līniju. Graudaugu cenas pilnīgi nebija saistītas ar jēlnaftas cenu un cenas uh, no 80. gadiem līdz 2005. gadam kritās. 2005. gadā, tas ir gads, kad parādījās piedegviela, tad redzams, ka šī tendence mainās, tātad uh, cenai ir tendence pieaugt. Uh, Tātad lobarības cena pieaug, un tas ir cieši saistīts ar jaunatnes cenu, tātad uh, biodegvielu ieiešana tirgu ietekmēja šādi tirgu. Te jūs redzat arī, ka pēc 2005. gada ir saiknes starp jaunu naftu un cenas eh, pieaugumu eh, graudaugiem. Tātad pretēji tendence salīdzinājumā ar to laiku līdz 2005. gadam. Runājot par ietaupījumiem no siltumnīca efektu gāzu izmisiem. Par to ir uh, plašas debats notikuši pēdējo 2-3 gadu laikā saistībā ar ailuk, tātad netieši zemes izmantojuma izmaiņa. Mēs redzam, ka biodegviela var ietaupīt uh, eh, siltumnīca efekta gāzi, ja mēs redzam tiešo ciklu uh, kultivācijas izmaksas, transporta izmaksas, kas ir tieši saistītas ar biodegvielu. Un mēs esam aprēķinājuši, aprēķinājuši ka 2011. gada 24 4000 CO2 tonu ir eh, ietaupīti gan pateicoties uh, biodegvielai, gan etanolam. Taču, ja mēs šajās aplēsēs iekļaujam emisijas saistībā ar ailuk, netiešo zemes izmantojumu izmaiņu, tad īpaši attiecībā uz eh, biodegvielu var sacīt, biodīzelu var sacīt, ka nekāda ietaupījuma nav. Protams, ir potenciāls uh, ietaupījums palielināt un pastāstīšu turpmāk, kā to var izdarīt, kā uzlabot šo ietaupījumu no biodegvielu. Es jau pieminēju zaļies, zilies, gaiši zilies stabiņi ir tiešai ietaupījumi no bio uh, degvielas siltumnīca efekta gāzu ziņā un uh, Violetie stābiņi ir saistībā ar eh, ailuk. Tātad salīdzinājums ar benzīnu vai dīzeli un attiecībā uz eh, cukuru bietēm un cukurniedām ir eh, liela ietek, liels ietaupījums sodamības efekta gāžas ziņā. Um, zilais stabiņš ir ietaupījums um, siltumnīca efekta gāzēm, tad, ja jūs ietaupāt, eh, tad, ja jūs iesaistāt, aprēķināt arī ailuk. Tātad ailuk ietekme ir diezgan liela. Es iepriekš minēju, ka vēl ar vienu pastāvu siltumnīca efekta gāžu samazināšanas potenciāls. Ko tad mēs varam darīt? Piemēram, mēs varam samazināt dzīves ciklu, siltumnīca efekta gāzēm, ja mēs izmantojam blakus produktu eh, apkurei vai eh, elektrības ražošanai, koģenerācijai, ja piemēram no graudaugiem vai no kukurūzas eh, tiek veidot biodegvielu, tad vienmēr rodas blakus produkts un to var izmantot to dedzināt un izmantot, uh, pateicoties tam, radušo siltumu. Taču šajā gadījumā arī jāņem vērā, ka uh, blakus produkts parasti izmanto citā veidā, kā piemēram lobarību. Tad no tā arī ir uh, labums, jo tiek samazināt izdevumi, kas varētu būt citādi lobarības veidošanai. siltumnīca efekta gāzu izmeši ir uh, samazinām tad, ja mēs samazināsim um, palmu um, plantācijas, palmu eļas, uh, palmu plantācijas uh, uz tā zemes, kas ir jāmeliorē. Ailuk. Uh, var samazināt tad, ja, piemēram, biodegviela tiek audzēta uz pamasta zemes vai ja, tiek palielināta rāža, un viss tas, visi šie faktori var ievērojami samazināt emisijas saistībā ar ailoku. CO2 ietaupījuma izmaksas. Jāņem vērā, ka CO2 ietaupīšana transporta nozarē ir dārga. Uh, un šīs izmaksas ir lielākas salīdzinām ar citām metodēm. Taču tas tomēr ir svarīgi transporta nozarē, pamatojoties uz datiem par CO2 izmešiem, ko esam ap, aprēķinājuši agrāk, un uz biodegvielas ražošanas izmaksām, esam te aprēķinājuši, kāda varētu būt ietaupīja. Biodīzelim tā kā uh, siltumnīca efekta gāzes palielinās, tad eh, izmaksas, protams, ir ļoti lielas. Un tagad vēlos pievērsties otrās paudzes biodegvielai. Es domāju, ir svarīgi arī saprast, eh, kāda ir šī otrā paudze. Protams, šeit ir daudz vairāk iespēju panākt uh, siltumnīca efekta gāzu izmešu ietaupījumu. Taču jāņem vērā arī ietekmi uz vīdi un ekonomiku, lai īsteni izvērtētu otrās paudzes biodegvielas ietekmi. Piemēram, mēs nākotnē un arī jau tagad paļaujamies uz meža saimniecības izmantošanu, taču meža bioenerģijas izmantošana nav efektīva viss uh, uh, pilnībā, ja sevišķi tad jūs izmantojat koksnes galveno daļu. Un tad jāņem arī vara atkritumi no mežsēmniecības izmantošana šādā veidā lauksaimniecības eh, ražošanas atkritumi, piemēram, salmi, uzskatī, tiek uzskatīts, eh, ka šeit ietekme ir neliela, tā ir neliela, tomēr arī tā jāņem vērā. Eh, un tad viss, kas saistīts ar pārpalikumu, um, atbrīvošanos no pārpalikumiem un atkritumiem, arī šis aspekts jāņem vērā. Ja, ja vēlamies E, īstenot otrās paudzes e, biodegvielas izmantojumu, tad jāņem vērā pašreizējā, e, pašreizējo izēvielu izmantošanu, un tad jāņem vērā arī šī pār, šīs pārvietošanas izmaksas, piemēram, ja salmi paliek uz augsnes paraksti, bet jūs vēlaties to, to salmas citur novietot, tad arī tas jāņem vērā. vairumam eh, no eh, šo eh, šo augu ir jau savs izmantojums. Ja mēs to tagad izmantosim citādi, tad arī tā būs ietekme. Bet skaidrs, ka biodegvielas piedāvā ļoti augstu CO2 izmešu ietaupījumu. Piemēram, ir tehnoloģiskie aspekti, kas var uzlabot šo efektivitāti piemēram, samazinot eh, metāna um, emisijas eh, pēc uh, mēslojuma veidošanās. Taču ir uh, tāda liels iespējas īstenot ietaupījumu, CO2 izmešu ietaupījumu, taču tas izm iespējams izmaksā daudz. Uh, Progress otrās paudzes biodegvielas jomā ir bijis lēnāks nekā gaidāms, galvenokārt tas e, ir izmaksu dēļ. Tātad jāatrot veids, kā izēvielas e, padarīt lētāks un pātrināt ražošanas procesu saskaņa ar Startautiskās enerģētikas aģentūras aplēsim otrās paudzes biodegviela laikā no 2008. līdz 2050 gadam būs salīdzinājumi ar pirmās paudzes biodegvielām attiecībā no izmaksām. Piemēram, ir citas iespējas eh, no aļģiem veidot biodegvielas, taču pat labāk vēl ir pāragri eh, paredzēt, kā tas attīstīsies vēl turpinās pētījumi. Svarīgi ir tas, ka visi ekonomiski operatāri pieprasa stabilu politiku, stabilu ietvaru un skaidrs inicitīvas, lai varētu strādāt tālāk pie otrās paudzes biodegvielā. Tagad man secinājumi. Mēs esam secinājuši, ka biodegviela ir viena no iespējām samazināt CO2 izmešu transporta nozare. Šis uzdevums, protams, nav viegls. Tātad biodegviela ir viena no vairākām iespējām, taču biodegviela izmaksā daudz, tas jāņem vērā. Tas ir dārgs veids, kā ietaupīt CO2 izmešus, uh, siltumnīca efekta gāzi. Uh, daudzos gadu daudz vieglāk ir ietaupīt uh, siltumnīca efekta gāzi, veidojot uh, uh, elektrību no šīm gāzes, no šīm biodegvielām nekā eh, dzinējiem biodegvielām. Bažas par ietekmi uz vidi saistībā ar pirmos, pirmās paudzes biodegvielā liecina par to, ka ir jāpāriet pie advancētās biodegvielas. Protams, ir nepieciešami tālāk pētījumi šajā jomā, kā jau skaidrojam, jo jāņem vērā uh, visāda veida ietekme. Jā, tiek veidot biodegvielu no pārpalikumiem. Taču šī pārēja ir jāizsano. Jā, kā jau sacīja, eh, tiek ņemta arī konkurēt spēja ar eh, citām nozerēm un tā tālāk. Un nobeigumā otrās paudzes biodegvielu ekonomiskā rentabilitāte ir jā, jāpanāk, lai izēvielas būtu lētāku un lētāks un arī tehnoloģija jātīst. Pat laban ir vairākas Eiropā finansējuma pro programmas un daži piemēri. Lielākās programmas NER e, 300 programma, tā finansē pētījumus mm, advancētais bioenerģijas jomā apvārsnis 2020 programmu un tā tālāk. Un tas, protams, veicinās pārēju uz atmacēto biodegvielu. Viss šie jautājumi arī tiek skatīti integrētajā ceļa kārtē, kas tiek izstrādāt, un uh, visa programma skars visus pirmās un otrās paudzes biodegvielas aspektus. Paldies par uzmanību! Un mēs ceram, ka saņemsim komentārus no komitejas par šo ziņojumu, tad mēs varēsim to pabeigt. Tātad tas vēl ir projekts, kur jums prezentēju, jo gaidām jūsu komentārus. Paldies! Thank you very much! Paldies! Kroša kungs, Maisneres kundze, Lichtenbergas kundze pieteikusies. Kas vēl vēlētos izteikties? Lūdzu, piesakieties tagad! Groši kungs, lūdzu, sāksim jums. Jā, paldies. Um, un paldies par šo prezentāciju. Es tādējā priekšā šo pētījumu. Nu, man jāsaka, ka skaidri, ka te nepieciešams nedaudz uh, laika, lai tā izanalizētu visu šo detalizēto informāciju, bet vēlos norādīt, ka, un te es uh, atgriežos uh, pie tā, ko tātad kur pats bija Porto Santo, pats pabiju, un tur skatījos, kā tad šī trešā biodegvielu paudze tiek, tiek um, realizēta, aļas tiek pārstrādātas. Ja. Un, manuprāt, šis projekts Madeiras salā ir ārkārtīgi interesants, ārkārtīgi svarīgs. No nākotnes vienok raugoties, jo šeit, šeit pirmā fāze un, un tad pirmie pētījumi rezultāti uzrādās tīri praksē. Domāju par CO2 divi, tātad eh, ražošana, tātad ražojot strāvu, kāds ir CO2 atlikums, nu šeit ir ļoti laba, laba tā aprite un ļoti labs iznākums un gala beigās arī tīrs eh, produkts. Gan arī simtprocentīgi dabisks eh, produkts, kas atbilst arī visiem degvielas parametriem. Līdz ar to tas, manuprāt, ir, ir tāds ļoti labs piemērs tam, ko var darīt un kas arī kopējā biodegviela kontekstā dod labu atbildi. Ne? Ja nu, te ir runa par tādu dabisku fenomenu, dabisku fenomenu izmantošanu, otrkārt nav tiek, netiek uzlikts negatīvs eh, spiediens uz, uz dabu, tur net, netiek nekāda minerācija vai kas tur veikts, un arī efektivitāte ļoti augsta. Nu, tāpēc vēlos īsti eh, jums uzdot šo jautājumu. Beigās jūs man nedaudz tā kā ieskicējāt to, šo, šo tā saukto trešo biodegvielu paudzi, nu kā jūs eh, pat uz to raugāties un tie, kas piedalījās šajā pētījumā, kā jūs vērtējat šādu iespēju izmantošanu? Nu, es katrā ziņā noteikti izpējas jomā vismaz, bet arī pēcpasākumos daudzās jomās vēlētos piesaukt kā, kā tādu labu piemēru. Un tam arī, protams, eh, to var izmantot reģionu, kas atrodas pie jūras, tātad jūras reģionos, bet, eh, eh, nu, kā jau kur ir citur, ir labas alternatīvas, piemēram, biotermam un tā. Tā kā pats vērtēju to kā, kā tie interesanti tādu ceļu, interesantu um, pavērstienu, ko vajadzētu paturēt acīs un iespējams izmantot arī nākotnē. Paldies, Maisners kundze. Paldies. Arī es vēlos sirsnīgi pateikties par šo pētījumu. Manuprāt, tas ir ļoti aizraujošs, labs pētījums. Tāpat kā Mēķu Grošs, es arī vēlētos īsti pieskārties trešajā paudzē, kas varbūt tā ir tik pamanīt nefi, nefigurē jūsu pētījumā. Dažādi mēģinājumi samazināt izmešu CO2 un siltumnīca efekts izraisošo gāzi. Un tas nāk no dažādiem avotiem, tikai transporta, jā, bet citur, bet tas atstāja arī negatīvi ietekmi. Jūs arī pieminējāt, ka bioloģiskā degviela arī nu, nav gluži ilgspējīga. Nav varbūt tik viennozīmīgi laba ekonomikai un nākotnē un tā. Un, un tas mums sastāda arī tādu tā kā konkurences starp uh, pārtikas produktu ražošanu no vienas puses un energo um, produktu ražošanu no otras puses, un tas tā nav pareizi pieeja. Un par aļģiem runājot, pirms tiem gadiem no Airbus eh, redzēja prezentāciju par nākotnes eh, lidmašīnu, un tur tiek sacīts, ka nākotnē lidmašīnas eh, varēs tā teikt baroties no aļģiem, un nu, ļoti vidēji pozitīvi pieeja, protams, to, to varētu izmantot arī akvakultūrās, ne tikai jūrā, kā kolēģis pieminēja, bet arī kaut kur eh, nu, savā zemē. Nu, nevajadzētu izmantot papildus platības, tur kādās akvakultūras eh, risinājumus un tā. Par Madeiru tas bija labs piemērs, bet es domāju, ka arī citi piemēri. Un, bet ko, kā es redzu sacīt, nu jā, nu, kad tiešām būs tā, ka li, lidmašīnas varēs eh, tātad barot ar aļģiem un tā. Otrs jautājums, šis pētījums, nu, kur kam, kam ir domāts šis, šis pētījums un kā es ņemsiet vērā šī pētījuma sekas un kā tas atspūkļosies politikas izstrādē. Tāpēc. Paldies, Lektenbergers kundze. Jā, paldies. Pateicos par šo pētījumu, par šo referātu pārskatu arī. Tas ir svarīgi šajā kopējā debatē, diskusijā par to, nu kā tiešām satiksmē, satiksmes jomā var reāli samazināt CO2 izmešus, izmešus eh, satunīts efektu izvērstošās eh, gāzes, kā var samazināt. Nu, viens no secinājumiem tur bija tiešām tāds pārsteidzošs. Proti, ka liela daļa no šiem degām tiek importēta. Nu, tas eh, man šķiet diezgan neloģiski. Nu, tam jādomā arī par um, tropisko mežu maksām tā sacīt. Uh, šīs jaunās tehnikas tiek ieviestas un, un, un atstāja graujošu ietekmi uz mežiem, tāpat arī uz pārtiks ražošanu. Mēs zinām, ka daudz kur tiek izcirsti meži un zem tiek izmantot nolūkiem, kad kā vēsturiski tā, tā nav tikus izmantot līdz šim. Par bioloģisko degvielu. Petrobras pārstāvis sacīto nesen uzklausījos, respektīvi Brazīlijas lielu uzņēmumu pārstāvis. Uh, Brazīlijas ražotājs, un viņš vairāk kāds skaidri uzsvēra, ka, lūk, nē, mums ir, ziniet, ļoti sarežģīti un, un grūti tur, tur, tur tik galā ar visiem kritērijiem ražošanai, kādēļ, un tādēļ, ka, ka nu, mums grūti apmier, apmierināt pieprasījumu. Nu, mēs zinām, ka, lūk, jā, tiešām ražojot bioloģisko degvielu nāks maksāt tā sacīt ar mežiem. Kā nu tā izvairīties? jāatrod tāda stratēģija, lai mums atkal nenauktos uh, kā, kā blaknes, jā, risinot tad uh, papildus negatīvu, negatīvas uh, fenomens, kā piemēram šajā gadījumā meža cieši. Nu, lūk, vai netiek domāts par kādiem importa kritērijiem, piemēram, vai, nu, kādiem līdzīgiem risinājumiem, jo kas ierobežot šādu patvaļu, tur Brazīlijā un citur, jo, nu, tiešām tas ir ļoti satraucoši, satraucoši notikumu attīstība, teiksim tā. Tālāk Un nu, cik tad eh, liela ir otrās paudzes biodegvielu eh, kvota, tā pasacīja, pienesums, eh, cik liels īpatsvars? Ievērk, mēs vēl 50% tāpat tiek importēts, un, un lielāk, liela daļa no tā tiek no, palm, palmeļas ražot, kā jūs sacījāt, un nu, manuprāt, tā ir liela problēma. Tas nu, ir satraucošs signāls. Un tāpat arī par datiem runājot, nav runa tikai par tirgus cenu, Nu, otrajā un trešajā paudzē, protams, tā ir īpaši augsta. Nu, un tad um, konvencionālo degvielu imports, uh, protams, spēlē um, lielāku lomu, sevišķi no transporta viedokļa raugoties tur uz salām un citur. Bet, uh, nu, ja tirgus cena ir tā, tā centrālā problēma. biomasas eh, zudumi tropiskajos mežos, ja tie netiek monitorizēti, tā sacīt, netiek eh, pārvērsti kādā, kādos eh, finanšu kritērijus, un tā tad, nu, tirgu ir problēma. Un tad jautājums, cik liels īpatsvars, nu, teiksim, otrās paaudzes biodegvielai, kuriem augstāka termoefektivitāte, Nu, vai nākotnē to nevajadzētu to ņemt vērā, vai jūsu aplēs nav pārlieku optimistisks attiecībā uz 50. gadu un tā tālāk? Vai ārējās izmaksas tiek ņemtas vērā, tad, tad ražošanas ārējās izmaksas šajos procesos, par ko es te ņemos visu laiku. Nu, trešais eh, jautājums par geogrāfisko diferenciāciju. Cik daudz tad tiek ražots Eiropā? cik tiem tiek uh, ražots tur attīstības uh, zemēs, no cik, cik uh, atkritumi tiek ražots un tā tālāk. Un, nu, lūk, viss šī aspekts jāņem vērā, domājot par bioloģiskās degvielas ražošanu. Nu, nav dažādos reģionos, cik daudz tiek ražots. Un būtu interesanti saņemt šos datus nākotnē. Arī, lai domājot par, par korģējušiem mehānismiem, ja tas viss būtu jāapturprātā. Presidente. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Saka Bevā kundze. Es eh, ļoti vēlos uzsvērt um, to, ko teica jau iepriekšējie runātāji par um, ietekmi uz apkārtējo vidi un citiem jautājumiem. Es neatkārtošu to, ko minēju iepriekšējie runātāji, taču es vēlētos jautāt, um, Kādā būtu jūsu izpratne par eh, katras dalībvalsts individuālo rīcību politiku, kas eh, būtu eh, šajā jomā veicama? Jūs sacījāt, kas man arī likās ļoti būtiski, ka iesaistītās puses vēlējās pietiekami stingru ietvaru, lai attīstītu otrās paudzes degvielu un es uzskatu, ka šeit runa ir par ļoti būtisku jautājumu. Kāda būs uh, ietekme katras konkrētas uh, dalībvalsts līmenī un kāda būs ietekme tam, ja katrai dalībvalstī būs uh, atsevišķa rīcība politika un atsevišķa tiesību akti? Jūs minējāt arī pētniecību un attīstību. Ir skaidrs, ka ir jāveic eh, pētniecība un attīstība. Jūs minējāt vairākas programmas, kā piemēram apārsnis un citas. Kā jūsuprāt būtu jāveic šāda veida pētniecība? Vai tas būtu jāveic eh, individuāli katrā dalību valstī? Vai būtu jāveic eh, kādas Eiropas līmeņa programmas, lai harmonizētu mūsu rīcību politikas? Kā tas būtu veicams, eh, lai cienītos ar tām problēmām, kuras eh, jūs minējāt. Jūs minējāt gan nodarbinātību, gan lauc, lauksaimniecību, gan eh, CO2 izmešus. Kā jūs prāt būtu veicami šie darbi? Jo šobrīd mēs saskaramies ar ļoti dramatisku situāciju. Ja katra dalībvalsts īsteno atšķirīgu rīcību politiku, tad mēs uh, nepieejam šai problēmai vienoti, bet radām ļoti asimetrisku un nevienlīdzīgu situāciju Eiropas līmenī, kas eh, mums liedza virzīties uz priekšu kā trešās paudzes eh, degvielas eh, ziņā, tā, kā tā arī citās jomās. Tātad, kā dalībvalstīs tiek piemērota šī direktīva un kāda ietekme varētu būt atšķirīgai un saskaldītā likumdošanai dalību valstīs. Pērņiekungs, jā, paldies, interesanta prezentācija. Nu, viena lieta ir neapšaubām, proti, ja mēs runājam par biomas ražošanu, nu, biomas, protams, relatīvi nedārgi. Es pats esmu viens no šādiem ražotājiem, es zinu, ka mazāk par 70 vai 80 eiro par, par tonu biomasu neatkarīgi no kultūras saražot nevar. Bet, ja mēs runājam par šķidro, kurināmo šķidro degvielu, nu tā ir īpaši sarežģīta joma, lai tur rastu kādu konkrētu risinājumu, jums runājam par ilgspējīgiem variantiem, ilgspējīgu risinājumu. Neatkarīgi no tā, kas tiek darīts, kā tiek ražots, vai pirms eh, desmit gadiem es uzstāju, ka mums nevajadzētu izmantot šķidro kurināmo, lai apkurinātu ap, telpas, jo nu, šķidrais kurināmais ir no eh, nu, ilgspējas viedokļa īpaši problemātisks, tāpēc ir izmantot tikai tiem tur, kur savādāk nevar. Turpinājot par to, ko jūs uzsvērāt, izmaksas par bioetanolu no rudzēm, piemēram, un, un tur eh, izmaksas ārkārtīgi augstas. Lielbritānijā esmu redzējis vairākus pētījumus, un uh, tur ir uh, konstatēts, ka izmaksas attiecībos CO2 ietelpojumiem no rudzē etanola Un tāpat arī uh, cukurniedru cukuru, tur šis izmaksas ir ļoti tuvas. Nav tā, ka tur par desmit punktiem vai kā atšķirtos, ja. Tam ir atkarīgs, aprēķins atkarīgs no metodoloģijas, ko jūs izmantojat. Nu, piemēram, par bioetanolu runājot. Augsta tātad proteīna kultūras, un tur, ja mēs koncentrējamies uz, uz tātad lobariem, piemēram, tad tur proteīna īpatsvars ir daudz augstāks, un līdz ar to importēto soju, piemēram, tā pamatā nāk no Brazīlijas, un, uh, un tropiskajiem mežiem. Un, ja mēs šos faktors ņemam vērā, tad attiecīgi CO2 ietaupījumi no rudzēm ir augstāk, un līdz ar to jūs šis vajadzīgais faktors ir zemāks. Nu, no, uh, tā rezultātā rezultāts ir pakotcerīgāks, rožaināks, jā, nu, tāda metodika pētījums, ko mēs uh, veicam, mēs ņemam arī NO2 izmešus, un tur jāņem vērā arī ražas faktors. Jūs to īsti pieminējāt, bet, uh, protams, jo augstāka rāža, jo zemāks emisiju faktors, loģiski. Bet ehm, pētījums eh, mūsu tātad gadījumos jau to, ka IPPCD gadījumā, pat sliktākajā gadījumā, ehm, Nu, dati ir par, par eh, vairākiem, nu, vairākas reizes eh, pozitīvāk, labāk nekā tas, ko jūs esat apvienodība. Par mazināšanas, mīkstināšanas stratēģijām runājot, ehm, mēs zinām, kas izraisa NO2 emisiju paaugstināšanos, tā kā mēs varam izmantot uh, mazināšanas, eh, mīkstināšanas stratēģijas, lai attiecīgi NO2 izmešu elementu samazinātu un tādējādi attiecīgi arī attiecīgās kultūras eh, CO2 nospēdums palikt mazāks un ilgspējība paaugstinātos. Lūk, tā kā dažādi, dažādi pētījumi, dažādas metodas, ar kurām jūs statistiku varētu uzrišināt. Bet, eh, nu, katrā ziņā. Ziņā biomasas, eh, biomasu ražošu, saražojušo kultūru izmaksas, nu tur neko daudz nevar darīt. Nu, ziniet, man te tulkojumu vajadzēja saka priekšstādātājs, tas, ko jūs sacījāt, bija, nu, nu briesmīgi tehniski un zinātniski, bet, nu, labi, es vairs ticu, uzticos jums, jā, man tagad Selāmas kungs. Paldies priekšstādātāji. Es teikšos īsi un eh, ceru, ka arī par lietu runāšu. Uzsvēršu, ka, manuprāt, eh, Ir jānodrošina tas, lai visa, nu, visa biodegvielas uh, veida netiktu mest pār vienu kārtu, lai netiktu uztvert kā vienlīdz neilgspējīgi. Nu, tas, ko es uzklausīju, bija diezgan tādi optimistiski dati atšķirībā no, no tāžu kolēģu sacītā. Nu, piemēram, mēs no glabājam līderiem advancēto biodegvielu jomā jau tagad mums uh, uzsver, ka tātad ražotājiem uzsver, ka viņi paredz to, ka runāju par uh, palmu eļļas, tātad degvielas ražošanu turpmākajos desmit uh, gados, piemēram, tas viss uh, apstāsies, šis pasākums beigsies, ja tā pēc 20 gadiem vairs netiks ražots, ražot šī degviela. Un tāpat laikā šī un citas kompānijas investē jaunākajās tehnoloģijās, trešās paudzes biodegvielās un šeit šīs investīcijas un notikuma attīstība ir diezgan daudz sološas. Un šeit jāskatās tiešām uz uh, kopējo kontekstu, uz centieniem samazināt CO2 izmešus uh, un, uh, un būtiski panākt ilgspējīgu un globālu attīstību, globālu kopu ainu, kā tiek izmantotas jaunākās tehnoloģijas. Un, jā, attīstās ļoti ātri un, un attīstās aizvien straujāk, un šīs tehnoloģijas ienāksies pēc 10, maksimums 15 gadiem, reāli strādās un ārējiem pasaulē būs pavisam atšķirīgi, pavisam citādi. Un šiem ražotājiem ir nepieciešama pārredzama tiesiskā bāze, tiesību aktivitāte, kas e, būtu prognozējama, kas e, ļautu viņiem droši skatīties nākotnē un nodrošināt to, ka viņi arī izmanto šīs jaunākās tehnoloģijas, lai viņiem būtu stimuli. Un e, runājot par dažām citām lietām, piemēram, par mežu problēmu, protams, mēs nevaram uh, atrisināt Eiropas enerģētikas vajadzības, izcētot uh, mežus tur, tur, piemēram, Somijā vai Zviedrijā vai vēl kaut kur, ja. Bet, um, bet, teiksim, mēs radīsim Somijas mežu rēķinu, citiem vārdiem sakot. Bet, nu labi, uh, pašmājās 70% no ikgadējās izaugsmes mēs apcērtam. Tas nozīmē, ka 30% no izaugsmes ir palaists vējā. Uh, Un, ja te nu, gaitiņos turpina, tā teikt, e, stūrgalvīgi runāt vien par biomāsu, par ilgspējības e, kritēriju biomasai, Un, kā atkarībā no meža izmantojuma šis faktors mainās, nu, tad e, vējā palaidīsimies vien vairāk un vairāk. Un tā kā jāņem vērā, Nu, visur, kur mēs varam racionāli jārīkojas vidē draudzīgi. Šeit vēl daudz darāmā. Nu, attiecībā uz mežu efektīvāku izmantošanu tehnoloģija jau pastāv. Mrs. Morelli, you... Morelli, kundze, vai vēlaties uh, reaģēt? Tātad uh, komisijas pārstāv, lūdzu. Ja, nu, paldies par uh, daudziem interesantiem jautājumiem, kas nozīmē to, ka tiešām jums šis pētījums šķiet noderīgs. Jās ir akšoru jautājumu par aļģēm. Vairāk jautājumu šajā sakarā izskanēja, protams, daudz kas tiek sagaidīts no šīs eh, jomas, no, no biodegvielas, kas tiek ražot no aļģēm. Nu, daudz jādu iemeslu dēļ. Pirmkārt, eh, tur nav konkurences ar zemes izmantošanu, jo, jo raža ir ārkārtīgi augsta. Un pat labam, piemēram, šī atdeve Esam redzējuši tur ziņas, jā, par šī degvielā nav pajām tirgo, bet vismaz aplēsis, ko sniedz daži ražotāji, liecina par to, ka 45 tūkstoši litru uz hektāru var saražot. Lūk, tāda biodegviela, kas uh, nāk no aļģiem. Un ļoti perspektīvs produkts, jo no aļģes satur gan proteīnu, gan, gan uh, citus produktus, tā kā var ražot gan degvielu, gan citus produktus ko var izmantot eh, kā lobarību, pārtiks produktus tur ražot un tā. Tā kā eh, eļģes, jā, es domāju, ka ir eh, nākotne. Protams, ne jau visu biodegvielu varēs ražot no eļģēm, bet arī citos tirgos eļģēm būs sava teikšana, sava loma. Ir daudz pētījumu projekti, Dažos lielāks progress panākts, citos mazāk, tā kā pat labāk. Man nu, nu, pāri būtu runāt par to, ka uh, varētu sarežot uh, aļu, no aļģēm ražot to biodegvielu tādā komerciālā mērogā, bet uh, lietas notiek. Projekti iet uz priekšu. Tomēr ja tur ir dažas uh, problēmas, protams, nu, par tehnoloģijām runājot. Aļu, aļas var tātad daudzēt, uh, tad atvērtos dīķos, uh, ja? Problēma ir tāda šajā gadījumā, ka aģēni tieši var, tātad viegli var uh, nu, uzbrukt tā sacīt uh, ārēji elementi, un līdz ar to tas ietekmē aļu uh, tīrumu. Tātad, ja tās audzē atvērtā dītī, piemēram, atvērtā basēnā, kas ir daudz lētāk nekā slēgtā formā ar, ar šādiem fotoelementiem, kas, protams, ir labāk un aļu kvalitāte ir augstāka, aļas tiek aizsargātas no ārējiem uzbrukumiem, no ārējas iedarbības. Uh, Um, līdz to kvalitāte ir augstāka, bet arī izmaksas augstākas. Tad tur tiešām uh, ražas faktors ir lielāks, bet uh, šie fotobioreaktori ir ārkārtīgi dārgi. Lūk, tāds mīnus. Tā kā šeit nepieciešiem papildus pētījumi, lai rastu veidu, kā tad uh, varētu pazemināt izmaksas un, un vienlaikus nodrošināt augstas kvalitātes aļu ražošanu, kas netiek ietekmēta no ārpuses. Un tā, un tā ir viena no problēmām, ko lies uzsvērt. Tad vēl, vēl viens aļu pluss un to pieminēja vēl kāds no kolēģiem, vēl viens pluss ir tāds, ka Aļģis ir laba alternatīva, laba opcija, tad nākotnē varētu izmantot arī aviācijā, citos transporta sektoros. Aviācija, kā jūs zināt, jebkura bioloģiskās degvielas tipa nedēļas, tur atkarībā no, no degvielas um, īpatnībām, ierobežiem un aļģis katrā ziņā viena no iespējām no alternatīvām, ko varētu izmantot, izmantot arī aviācijas sektorā, tāpēc, nu, arī tas ir vēl viens liels pluss. Bet, kā es sacīju, grūti ir eh, prognozēt, kad tad mēs varētu sagaidīt, kad eh, no aļģiem ražotā biodegviela būs pieejama komerces tirgu. Otrā, par otro paudzi runājot, pirms eh, gadiem mēs varbūt bijām pārlieku optimistiski par, par to, cik liels būs otrās paudzes biodegvielu pienesums tirgu. Un te varbūt es jau atbildu uz vienu no citiem jautājumiem, ko uzdevu, ko ir nu pat labam šis īpatsvars, šī kvota ir attiecībā nu, patiesībā ļoti zem, mazāk kā 1% tirgu un uh, politikas uh, priekšlikumi, tātad, ko gatavo komisija, tur mēģis ir paaugstināt šo īpatsvaru, šo kvotu līdz vismaz 2,5% transporta sektora, tātad, lai vismaz 2,5% līdz 20. gadam tiktu panākt transporta sektorā. Nu, es sāklāt sakot nedomāju, ka šis īpatsvars šī kvota būs au, ko, augstāka. Un, ja nu vien tiešām nenāks tāda ļoti, ļoti spēcīga stimula un iniciatīvas no politikas puses, varbūt, jo ražošanas izmaksas tiešām joprojām ir augstas, jo tehnoloģija strādā, ir nav tur dažādas ķīmiskās tehnoloģijas un biopārstrādes uzņēmumi, šie, šie koncepti visi strādā, ir advancēti un viss notiek, jo par biopārstrādi. pārstrādi ne tikai tiek ražota degviela, bet arī citi ķīmiskie produkti, ko izmantot attiecīgi citos sektoros, citās nozarēs. Bet lieta tāda, ka, nu, piemēram, pat, ja mēs no salmiem vēlamies ražot etanolu, piemēram, protams, salmi paši neko daudz nemaksā, tie ir tāds blakus produkts, bet uh, problēma ir tāda, ka Nu, šis tam kaut kā jāsavāc, jātransportē, attiecīgi uz pārstrādes uzņēmumu, kas parasti ir patālu no laukiem, piemēram, ja, kur šie salmi atrodam no gala beigās, salmi izmaksas eh, sastāv 60, 80 eiro uz tonu, kas nu, nav nekāds nieks, ja mēs eh, salīdzinām ar sākotnējām izmaksām. Ja. Un nu, minēšu piemēru Brazīlijā. Ja kur faktiski ir lielākās, lielākie pārstrādes uzņēmumi, un tie tiek eh, faktiski būvēt uz, uz lauka, ja, kur atrodas šie sāmi, līdz ar to transporta izmaksas ir ļoti tikpat kā nekādas, ja, tur sāmi no, no cukurniedrēm, ja, ir pieejami turpat uz vietas, un līdz ar to rūpnīcas ļoti efektīvas. Un tās izmanto, lūk, šos te blakus produktus uz, uz vietas un sarežo tur uh, termo vai elektroenerģiju, un līdz ar to šis no uh, cukuru nedrēmažotais etanols ir viens no lētākiem etanoliem pasaulē, un iespējams, ka šis produkts ir arī viens no vis tādiem attīstītākiem biodegvielas uh, tītiem. Bet arī šajā gadījumā Brazīlijas valdība vienalga uh, subsidē šo te no cukuru nedrēmažoto etanolu, jo pat augsta efektīvā procesā šis etanols izmaksā vairāk nekā, nekā benzīna ražošana, tradicionāla benzīna ražošana. Tā kā arī Brazīlijā ir šīs valsts subsīdijas, un tas jāņem vērā. Nu, tik tālu par um, otrās um, paudzes uh, biodegvielu īpatsvaru, nu tāda ir patreizajā situācija, nākotnē nekas daudz nemainīsies. Ņemot vērā patreizējo diskusiju stadiju un tā tālāk, mēs varētu sagaidīt, ka um, varbūt um, turpmākā notikuma attīstība būs straujāka, jo pat labāk nu, nu visi politikas pasākumi tiek vērsti šajā virzienā, un līdz ar to, ja šis politiskais un tieskais satvers būs stabils, tad um, arī uzņēmējiem būs vairāk iniciatīvu pātrināt attiecīgos procesus, bet katrā ziņā nu, mums uzsvērt arī citas problēmas. Enzīmu izmaksas ir ļoti augsta, un enzīms ir nepieciešams tam, lai uh, tātad saražot etanolu un celos un tā tālāk, un, uh, nu, jā, šo te aģentu, jeb enzīmu izmaksas ir problēma. Tālāk um, par importu. Pat labam mēs importējam aptuveni, nu, kad 12. gadā mēs importējam aptuveni 20-21% no biodīzeļa un 222% gan arī tādu pašu procentu, jā, tātad uh, uh etanolu. Un, kā es sacīju, Eiropā mēs nu, arī ražojam daudz, gan daudz eh, bio um, ehm, dīzeļa no, no rapša, bet vienlaikus arī tad attiecīgi importējam daudz palmēļus, lai, lai kompensētu to, ka nav rapšēļus attiecīgi. Lūk, tā kā jā, te var runāt par tiesniecības plūsmām, jā, un, un, un tā, runāt par, par um, ehm, ehm, tātad. Um, trešās eh, paaudzes produktu bieži vien tiek eh, ražot no blakus produktiem, kas nav jāimportē. Bet nā, nu, par eh, mežiem, piemēram, ļoti daudz um, um, palikņu mēs importējam no Ziemeļarabas. Tagad vairāk mēs runājam par uh, transporta sektoru pārs, pārsvarā tiek tie, tie, tie, tātad uh, uh, ievesti kurināšanai, bet lai nu kā tas. Uh, šīs te granulas, un, un tā viņas arī tiek ražo no meža produktu blakus, tātad mežsainicības blakus produktiem, bet ir zinām dati, kas liecina par to, ka sevišķi Ziemeļamerikā atsevišķos uh, reģionos, piemēram, ASV um, dienvidu austrumos, uh, diezgan liels uh, īpatsvars uh, Tātad šiem ganām nāk no, no cietās koksnes, ne tikai no blakus produktiem. Bet, nu labi, mēs te izējām jau ārpus uh, transporta sektoru, mēs te vairāk runājam par uh, apkurs un elektroenerģijas ražošanas sektoru, nevis par transportu tik daudz. Tālāk par biomasas sudumiem uh, tropiskajos mežos. mežos. Eiropas uh, nu, politiskais uzstādījums ir skaidrs, gan atjaunojamo resursu, gan biodegvielas kvalitātes direktīvās skaidri uzsvērts, ka nevar izmantot bioloģiskās degvielas, nedrīkst izmantot tās degvielas, kas nāk no primāriem mežiem, tur no, no, no kūdrājiem. Tā kā Eiropas tiesību aizsardzību nodrošināta, un problēma nav biodegvielām kā tādām. Ja mēs neizmantojam tādu biodegvielu, kas tiek izmantota uh, no pat, patiešām no tādiem mežiem, bet uh, pro problēma ir netiešās izmaksas, un šeit uh, ilgspējības kritērija, kas ir pietiekami skaidra, un tiesību aktos ir gan skaidri noteikti. Nu, mēs to nevaram atrasināt, tāpēc, ka runa par netiešo ietekmu uz tātad izmaksas uz ražošanas pārnes. Nu, un jaunais priekšlikums, mēs mēģinam to ņemt vērā, mēs mēģinam rast uh, progresīvu risinājumu, proti, samazināt pirmās paudzes degvielu izmantošanu, lai samazinātu netiešo ietekmu attiecīgi, netiešo ietekmu uz, uz mežiem, uz dabisko vidi. Bet teorijā vismaz, ka tad, kad mēs strādājam pie politikas pasākumu ieviešanas 8. gadā, mēs to it kā ņēmām, ņēmām vērā, un mēs mēģinām nodrošināt to, lai netiktu ļaunprātīgi izmantot tropiskie meži un tā, un katrā ziņā promotējot tās acīm bioloģisko degvielu un attiecīgos produktus, mēs nevēlējāmies nodarīt pār mežiem. Tālāk par, par atmatu runājot, nu jā, ar pētījumu, kas var būt pārlieku optimistiski. Daži pētījumi liecina, varbūt nepareizi ap, aplēš patiesu atmatas apjomu. Par FAO statistiku runājot, nu, statistikas eh, dati no FAO droši vien ir visusticamākie. Ja? Mēs izmantojam FAO datus, bet jāņem vērā tas, ka FAO statistika. Uh, par uh, atmetu traktē arī tādas zemes, kas reāli nav atmeta. Bieži vien tā ir zemes, kas tiek izmantota, piemēram, ganībām, bet FAO statistikā figurē kā atmeta. Bet de facto tā nav nekāda atmeta, jo tur lopi ganās. Un, um, tāpat arī FAO par atmetu uzskata zemi kas tiek izmantoti, piemēram, siena ražošanai, siena audzēšanai. 70% no zemes izmantojuma tātad ASV, kur, tātad, kur ražo sienu, FAO uzskata par, par atmetumu. Tā kā atkal, lūk, jā, liela, liela proporcija no atmetas de facto tāda nav. Un ir reizēm atmeta. Zeme ir atstāta novārtā tādēļ, ka ražas faktors ir zemes, tādēļ, ka zeme nav produktīva, un ka citur tātad valstī, nu, attiecīgi citi zemes gabali ir produktīvāk un tā. Nu, lūk, tā kā, jā, prognozes par atmatu ir pārlieku optimistiskas tālāk par tehniskiem jautājumiem runājot, ko pieminēja Britu kolēģis par izmaksu salīdzinājumu metodiku. Es jums piekrītu, bet jums jāapzinās, ka Lielbritānija, es teicu jums par rūdzēm, ir valsts, kur uh, ir augstāka ražošana, labāk rezultāti. Mūsu rezultāti, nu, vairāk tā kā ir um, ņem vērā Eiropas vidēju rādītāju, tāpēc jūs tā droši vien augstāk. Nu, ko es ceru, ka esmu atbildējis uz lielāko daļu jautājumu, kolēģis vēl vēlas papildināt. Par uh, pētījumiem mēs apzināmies, ka nākotnē tiešām, lai pātrinātu tehnoloģiju izmantošanu, tāds, kas kļūst par tiešās pārvaldes, tātad tehnoloģijām ir nepieciešams integrēts risinājums, jāņem vērā ne tikai pērniecības faktori, bet eh, jādod atbalsts tehnoloģiju izstrādē. Apvārsnes 20, 20, piemēram, eh, ir programma, kas vērst tieši šādā virzienā. Mēs meklējam integrētu pieeju dalību valstu tātad, eh, kontekstā, lai panāktu to, ka nu, tātad, tātad, gan pētījumi, gan demonstrācija, tur rūpnīcas, tātad šīs modeļu rūpnīcas un tā tālāk ja nepieciešams strādāt ne tikai pie pamatpētījuma, bet arī pie piemērojuma, pielietojuma, tad industriālā pielietojuma, pie praktiskās puses, tas, tas panāks produktu izēju tirgu. Nu, un esam izsludinājuši arī konkursus, apvērsim 2020 programmai, kur būs vieta arī šādiem pētījumiem, šo pētījumu atbalstīšanai, tātad visā Eiropas Savienībā, ne, ne pa konkrētām valstīm, bet savienības kontekstā kopumā. Paldies! Nu jā, diezgan emocijas ir diezgan augsta vēl un šajā jomā skatos. Jā. Interesants temats. Šis zina, mums jā, jāturpina tā kā pavisam īsi. Izteikšos arī pavisam īsi. Jūs neatbildījāt uz diviem no maniem uzdotiem jautājumiem. Pirmkārt, tad kam ir adresēts šis pētījums? Vai tas, tas tiks skatīts arī padomē? Un otrs jautājums man bija, kādu ietekmi šis pētījums atstās uz turpmāko politikas attīstību? Tāda lūk man bija jautājuma, varbūt jūs varētu īsi pakomentēt. Un par eh, pētījumu, nu, kā kurš cits pētījums, saka, tas tiks pabeigts, tiks sākt visi punkti uz i, nu, tad attiecīgi tas arī tiks publicēts. Pat labam, cik saprotu, tas ir tikai tāds projekts. Protams, ka tas, eh, tad, kad tas tiks publicēts, arī padomu to skatīs noteikti. Skaidrs, nu, nav tā, ka tas eh, tiks slēpts no padomas, jā, tā jau tas nenotiek. Es pieņemu, ka jā, protams, arī padomu ierodīs šo pētījumu. Bet process joprojām turpinās, lai pētījums vēl nav pabeigts. Nu, mēs arī gaidām komentārus no komisijas eh, citiem ģenerāla direktorātiem, tā kā mēs joprojām gaidām eh, komentārus un eh, tad pieslīpēsim ar šo, šo ziņojumu. Nu, šis ir viena lieta, ko jūs varbūt uzzinājāt šodien, ka, ka ja saucējiet sienu uz lauka, tad sanāk, ka šis lauks ir atmēta, jā, nu, tā sanāk. Nu, es nezinu, vai vai visur, kur augsts sienas, var uzskatīt, ka šī zeme ir atmet, bet ASV laikam tā izstāsta, ka ir labi. Paldies! Eh, paldies arī par šo prezentāciju un, un eh, nešaubos, ka jaunā komiteja ar nepacietību gaidīs šo, šīs viņiem noslēgto versiju. Labi, paldies, tad ejam tālāk. Ziņojums eh, par. Um, Tātad Eiropas uh, sastāja tīkla infrastruktūras sistēmas ieviešana, iepazīstināšana komisijas uh, darba dokumentu. Gadījām, ka Vinka kungs uh, sādīs priekšā šo ziņojumu, kas ir RTMS e koordinators. Diemžēl Vinka kungs nevar būt mūsu vidū, un tādēļ Runīdī kungs ir ieradies viņa vietā, un viņš tad informēs mums par tātad. Tā, um, kādēļ šis um, projekts ir tā kā tāds pagausis. Nu, varbūt es nes, nes, nesteigšos notikumu pa priekšu, varbūt, ka viņš teiks ko, ko citu, bet katrā ziņā lūdzu jums vārds. Thank you. Uh... Paldies, priekšsādātāja kungs. Godātie deputāti, vispirms um, atvainojiet um, Vinka kunga vārdā, kurš nevarēja ierasties, um, bet uh, viņš uh, labprāt būtu diskutējis par šo jautājumu ar jums un vēlas izmantot jebkuru iespēju diskutēt ar jums par šiem jautājumiem. Mums ir šī privilēģija diskutēt ar jums par um, ERTMS jautājumiem. Šī mandāta laikā jūs šī sasaukuma laikā esat mums uh, palīdzējuši izstrādāt instrumentus, lai nostiprinātu šo sistēmu visā Eiropā un lai tā sasniegtu briedumu pakāpi. Esat, um, esam sadarbojušies uh, Eiropas uh, līmenī, lai koordinētu šo procedūru un uh, lai izveidotu TNT tīklu. Esat palīdzējuši mums attīstīt Eiropas attīstības plānu par ERTMS, kas izstrādā un atspoguļo ļoti skaidri uh, šo ainu, kā būtu jāizskatās šai sistēmai. Esat arī palīdzējuši formalizēt mums ERTMS koridorus un arī kravas pārdājumu transporta koridorus esam redzējuši progresu šī tīkla izstrādē un esat palīdzējuši konsolidēt un veicināt izaugsmi Eiropas finanšu atbalstam, lai veicinātu šī instrumentu izplatību un esat kopā ar mums cīnījušies par to, lai Eiropas dzelzceļa aģentūrai būtu lielākas kompetences, lai varētu veicināt ETMS attīstību. ETMS ir būtisks jēdziens, domājot par vienoto dzelzceļa pārvadājumu kontekstu Šeit mēs varam runāt par starpsavienojamības eh, jautājumu, kas tiek veicināts, un tas ir arī galvenais tehniskais elements, eh, kas ir mūsu rīcībā, lai turpinātu nostiprināt vispārējo dzelzceļa tīkla drošību. Ziņojumā mēs sniedzam pozitīvu atainojumu, un, manuprāt, vispozitīvākais ir tas, ka mēs esam sasnieguši ļoti augstu līmeni šīs eh, sistēmas attīstība un tas ir ļoti apsveicami. Tajā pašā laikā ir eh, arī vairākas problēmas, un mēs esam mēģinājuši rast tam risinājums, proti pārāk saskaldīta situācija. Ir eh, vairāki ļoti kritiski aspekti, kas liedz sistēmai attīstīties tālāk. Ir jāteic, ka e RTMS ir kļuvis ne tikai par Eiropas standartu, bet kļuvis arī par e pasaules mēroga standartu starp savietojamībai un drošumam. Eiropas Savienībā pašlaik ir 20 dalība valstis, kas aktīvi īsteno šo sistēmu, un ārpus Eiropas Savienības ir 36 valstis visā pasaulē, visās pasaules daļās, kuras ir iesaistījušās šīs sistēmas izveidēm. Es domāju, ka tas arī mums atgādina par to, cik svarīgs ir rūpnieciskais aspekts ERTMS ne tikai Eiropā, bet arī ārpus tās. Pasākumi, kas um, tiek īstenoti, lai cīnītos ar saskaldīto aspektu, ir tas, kam pirmkārtam um, tiks izmantots um, atjaunotais mandāts, ko jūs sniedzāt Vinka kungam, lai optimizētu tīkla attīstību un lai cīnītos ar uh, vājajām vietām un trūkumiem šajā sistēmā, lai nodrošinātu to, ka izmantojot uh, šo sistēmu, uh, tas notiek veiksmīgi vismaz uh, tajos reģionos, kur ir šie būtiskākie koridori. Tāpat ir svarīgi nodrošināt pietiekami elastīgus un atbilstošus finanšu instrumentus. Jūs esat bijuši pietiekami aktīvi šajā ziņā, lai nodrošinātu to, lai būtu pietiekami liels finansējums pētniecībai un attīstībai gan reģionālā līmenī, gan jebkurā līmenī, kurā ir nepieciešams atbalstīt ERTMS projektus. Šeit mēs varam runāt gan tehniskajām speci speci e, specifikācijām, gan arī uh, Eh, citiem aspektiem, kas nepieciešami, lai pietiekami ekipētu, aprīkotu un eh, izstrādātu šo sistēmu. Tāpat eh, esam spēruši nopietnu soli uz priekšu tehniskajā specifikācijā, jo šobrīd ir diezgan liels atšķirības gan geogrāfiskā līmenī, gan arī tehniskā līmenī, ko mēs varam konstatēt un, protams, nav jēgas um, mudināt uh, pieņemt kādus uh, pasākumus, uh, ja galu galā nav iespējams tos savienot un iekļaut kopējā kontekstā. Līdz ar to jānodrošina tas, lai šī gada, līdz šī gada jūnija mums būtu Eiropas līmeņa specifikācijas, lai mēs varētu nodrošināt īstenošanu praksē uh, Tādējādi mums ir jādisciplinē gan rūpniecības eh, sektors, gan likumdevēji, lai nodrošinātu to, ka tiek eh, nodrošināts eh, pamatsistēmas veiksmīga funkcionēšana, kā arī savlaicīga starpsavietojamības nodrošināšana. Un visbeidzot runājot um, par uh, šo jautājumu, ir jāsaprot arī, ka jāņem vērā ir uzņēmējdarbības uh, aspekts. Ir gan uh, reģionālie, gan valsts mēroga mehānismi, kas atbalsta uzņēmējdarbību, un mums ir jākoncentrējas uz vājajām vietām šajām jautājumā. Es domāju, Karls Vins jau uh, paskaidroja jums, prezentējot iepriekšējo ziņojumu, ka ja mēs uh, atrodam risinājumu pārobežu kontekstā, tad uh, ieguvums ir ļoti liels. Līdz ar to ir um, jākoncentrējas uz šīm 10-15 uh, pārobežu sekcijām, kas ir uh, galvenās. Vēl viens būtisks uh, jautājums, um, ko esat, um, ko esam atspoguļojuši ietvarā, ir tas, uh, ka ir jānodrošina tāda finanšu schēma, kas um, ļautu iegūt lētāku un ērtāku finanšu atbalstu, lai varētu iegādāties eh, lētākus eh, ritošos mehānismus, eh, kas būtu kvalitatīvi. Tāpat runājot par infrastruktūru, ir skaidri jānorāda, kādas ir iniciatīvas, lai tīklu apsaimniekotājiem būtu skaidrs priekšstats par uh, turpmākajām nākotnes perspektīvām. Un varbūt, ka Eiropas dzelzceļa aģentūras um, uzraudzībā būtu jāizstrādā konkrētas iniciatīvas, uh, kā mudināt uh, valstu iestādes um, izstrādāt um, konkrētāk šīs iniciatīvas iestrādes. Diemžēl runātājiem nav no mikrofona. Mrs. Lichtenberg is a coordinator, Mrs. Tikau. Okay. Can you try and be as... Runātāju saraksts um, tika piefiksēts. Mēģinājiet, uh, mēģiniet runāt uh, pēc iespējas uh, īsāk un konstruktīvāk. Groškungs. No. Jā, paldies un paldies par sniegto informāciju. Tā, profesors, vēlos norādīt, ka, protams, šeit parlamentā un sevišķi šajā komitejā mēs vēl ar sakojam līdz šai iniciatīvai, bet ar bažām arī. Arī Vinkas kungs man pauda savas bāžas, nu, ka nu, darbs nebija vienkāršākais, un mans jautājums ir šāds. Pirms diviem gadiem mums bija tikšanās eh, starpā arī ar eh, SNCF un Deutsche Bahn pārstāvjiem, un viņi mums sacīja, ka, nu, ziniet, ka katru gadu mums ir jāskars jaunu sistēmu, un, un tad jūs vēlaties stabilitāti. Lūk, vai tad stabilitāte ir sasniegta beidzot tagad, vai joprojām mums ir sistēma, kur tātad 14. Eh, gadā kaut kas jauns, 15. gadā kaut kas jauns, un savstarpējā savietojums ar sistēmām nefigurē. Tas ir pirmais jautājums, un es domāju, tas ir viens no arī svarīgākajiem aspektiem. Un otrkārt, izpratnes memorands, tas ir parakstīts. Un, nu, protams, tur šāds tādas lietas jāpies, tur būs jāpieslīpē vēl. Hmm. Komisija ir izrādījusi tādas pozitīvas signālus, bet, nu, kā tad viss notiks uz vietām, tad, tad reģionos? Lūk, kā saslēgsies šī sistēma ar drošības sistēmām uz vietām. Vai tad nākotnē tā tiks respektēta? Trešais jautājums ir faktiski tas, kas jau notiek uz vietām daudz kur. Kā trīs, kā, kā divi vai kā tur. Man nav bijis laika iepazīties ar jūsu pētījumu, bet varbūt jūs varētu īsti pieminēt šīs lietas. Mēs izmaišne. Jā. Maisnērs kundze, jā, paldies, pēc tam īsti izteikšos. Un... Mūsu speciālisti Bāla kundze ir, eh, noteikti izteiksies garāk, bet eh, tagad par eh, Vāciju vai, vai Bavāriju. Tad Bavārijā ir problēmas, vai ir kādas jaun, jauna data par to, ka sistēma Bavārijā varētu būt uzlabojusies? Es ir Liktenberg. Liktenbergs kundze, jā. Groša kunga jautājumu vēlos papildināt un tam pieslēties. Jā, tas ir centrālais jautājums, tiešām svarīgākais jautājums. Uh, Turēs komitejā mēs daudz par to debatējām, ka vajadzētu padomāt par to, kā tad šī dažādās versijas atkal tiek, tiek nu, saslēgts nu, nu kopā, nu, kā tas uh, apgrūtina tirgus piekļuvu citiem patīs, tāpēc bieži vien tās tiek ievestas, un līdz ar to, nu, tad uh, sistēma paš, paš, paš, pats sev izdara lāču pakalpojumu, tā sacīt. Un tagad uh, 3-4 versija tiek ieviesta, jā, nu es nezinu, vai tiešām vajag. Uh, atkal uh, panākt, tātad nedošas panākt to, ka, lūk, uh, noteikti dažām kompānijām tiek dots instruments, lai diskriminētu pret pārējām tā sacīt, un tas taču ir pretproduktīvi. Kā šo problēmu varētu risināt? Otrs jautājums, kā ar uh, līdzfinansējumu ritošajam sastāvam? Kāpēc tik, tik lēni tur attīstās šīs lietas, kāpēc nav tempa augstāk? Un tā ņemot vērā to, ko Grošs kungs pieminēja. Kas ir tātad eh, šīs eh, sistēmas ieviešanas kritiskākie punkti? Projekts ir būtiski svarīgs, bet ar to ir milzīgs problēmas. Arī jā. Austrijā, piemēram, tur, arī tur, kur ir ieviešas projekts, tur ir daudz privāto tātad, uh, operatoru, kas nepārņem šo sistēmu. Nu, tātad viņi nevar braukt cauri interesu tuneli, piemēram, bet, bet eh, tātad eh, citiem ceļiem un arī ar troksni situāciju iedzīvotājiem ir trakāk nekā, nekā bija. Un tagad mums tagad jāatvē viss un CTMS eh, slēdēm būs arī citas sistēmas papildus tādēļ, tādēļ ka nav šīs tas astropielās savietojumības. Nu, tas ir tas svarīgākais jautājums man tātad. Uh, Nu, valsts investē, cik var, jā, ne viss būtu pietiekami, bet katrā ziņā investē, nu, un gala beigās eh, sanāk tā, ka viss nevar tikt saslēgts kopā, nevar tikt izmantots, jo, lūk, eh, ritošais eh, sastāvs nav attīstīts, nu, un pa, pa šiem slaidiem nevar braukt. Nu, un tad iespējamās pozitīvās sākas izpaliek. Mums jāsaka iedzīvotājiem, nu, jā, ziniet, uh, esam izbūvējuši papildus infrastruktūru, jā, lai modernizētu transportu, lai būtu tehnoloģija priekšgalā, tā, tāpat, lai arī mazinātu troksni no, no dzelzceļa transporta, nu, kas tur notiek, mēs nevaram ievest. Jo tad vilšus vai, vai, vai nevilšus tur kavējās kaut kādas investīcijas. Nu, kā jūs redzat, tam risinājumu? Mr. Zīle, Roberts. Zīles kungs. Save your time, sir. Thank you very much. Mrs. Bilbao. Muchas Bilbao kundze. Paldies. Vispirms es uh, vēlētos um, pateikties par um, paskaidrojumiem, ko sniedzāt. Nu, un jebkurā gadījumā mēs vēl padziļinātāk analizēsim šo ziņojumu taču nesen mēs pieņēmām ziņojumu par savietojamību, un tās atsaucas uz tehniskajiem pīlāriem 4. dzelzceļa pakotnē, un tika ieguldīts ļoti liels darbs, lai panāktu vienošanos, un tika noteikts, ka tas būs atsaucas punkts ERTMS, un ka notiks konsultēšanās arī ar valstu aģentūrām. Pašlaik šķiet, ka padomē nepiekrīt īsti šai pieejai. Jūs um, minējāt vairākus uh, pozitīvus aspektus un to starp tomēr arī minējāt uh, ļoti būtisku problēmu, proti neviendabīgo attīstību šajā nozarē Eiropas Savienībā, kas nozīmē to, ka valstu aģentūrām varētu būt nevienlīdzīga situācija. Šis savienojamības ziņojums bija paredzēts, lai labotu šo situāciju. Un tas sasaucas arī ar um, padomē izrunāto situāciju. Vai jūs uzskatāt, ka būtu viegli risināt uh, problēmas, uh, kas atainojas šajos ziņojumos? Tas ir Mans pirmais jautājums un otrais jautājums. Jūs minējāt to, ka ērtēmēs e ir modelis, kuram sako 36 valstis visā pasaulē. Tas ir ļoti pozitīvi, jo tas nozīmē to, ka mums kā Eiropiešiem ir iespēja pieņemt tādus modeļus un paraugus, kas varētu būt paraugi visai pasaulē. Jautājums ir par to, cik no šādiem modeļiem šobrīd eh, darbojas reāli, jo ir skaidrs, ka nav tāds eh, viennozīmīgs jēdziens par to, kā interpretēt eh, katrā valstī RTMS. Jo, piemēram, Spānijā, no kurienes es nāku, šis modelis varētu nebūt savietojams ar citiem modeļiem. Tāpat rodas arī jautājums par izmaksām. Attīstības izmaksas ir ļoti augstas. Tādas ir ļoti e, svarīgās problēmas, par kurām mēs šobrīd domājam. Kā jūs varētu atbildēt uz šiem jautājumiem? Un kādas būtu izmaksas um, valstu aģentūrām, veicot uh, to, ko tās iecerējušas? Vai jūs uzskatāt, ka Eiropas uh, koordinators uh, ar kompetencijām un pilnvarām, ko mēs tam sniedzām, tiešām varēs pārvaldīt šo situāciju ja dalībvalstis nepieņem to, ka Eiropas aģentūra koordinēs šos eh, jautājumus. Es domāju, ka tas ir galvenais un eh, būtiskākais jautājums, jo tehniskos jautājumus var risināt. Tāpat arī finanšu problēmas ar pietiekami lielu politisko gribu var risināt, bet vai ir politiskā griba par to, ka mums vajadzētu šādu Eiropas vienoto modeli? Šeit runa ir par politisku, nevis tehnisku problēmu. Par to nav nekādu šaubu. Un tas arī būtu mans jautājums. Ja ir šāda pozīcija, vai jūs uzskatāt, ka mēs varētu ņemt vērā visus priekšlikumus, kurus esam uzklausījuši? Personiski es sakošu tam, ko mēs pieņēmām šeit parlamentā, jo uzskatu, ka tas ir vienīgais veids, kā mēs varēsim cīnīties ar izcinājumiem un kā mēs varēsim uh, attīstīt eh, ticamu un ilgtspējīgu modeli visā pasaulē un Eiropā. Taču, kā jau es teicu, politiskās problēmas un politiskais redzējums ir tas, kas mums trūkst visvairāk, jo šķiet, ka politiķi vēlas eh, aizstāvēt katrs savu teritoriju, un tad mēs zaudēsim ticamību. Paldies, nākamais runātājs. Paldies. Jūs minējāt um, problēmas vairākās uh, jomās, uh, kur izvietošana saskars ar ekonomiskiem šķēršļiem. Vai jums uh, ir skaidrs redzējums par to, kāds ir nepieciešamais satiksmes līmenis, lai atmaksāto šī sistēma un kur ir nepieciešams šis atbalsts? Un vai jums ir skaidrs, um, kā tiks pārdalīti šie, kā tiks sadalīti šie tīkli un eh, ceļi, un eh, kuros gadījumos tas atmaksāsies un kuros nē, kā ar šo rentabilitāti. Paldies, Tikars kundze, paldies. Es vēlētos dot šādu jautājumu. Mēs zinām, ka līdz šim pieņemtajos tiesību aktos par dzelzceļa pakotni. Es nerunāju gan par pēdējo pakotni, bet uh, pirms pēdējo bija jautājumi, kas attiecās uz pieju struktūrai, ja vilcieniem ir šī RTMS uh, sistēma. Vai jums ir informācija par to, ko dalībvalstis līdz šim ir paveikušas? Uh, aprīkojot uh, vilciens ar ERTMS, lai atvieglot pieju šai infrastruktūrai. Un tāpat par ETCS elementu, kas um, apstādina, bremzē vilcienus, ja vilciens pārsniedz um, atļauto ātrumu konkrētajā dzelzceļa posmā. Mēs varam atcerēties uh, traģisko nelaimes gadījumu Spānijā, kurš nebūtu noticis, ja vilciens būtu apriekots ar šādu automātisko bremzēšanas sistēmu. Vai jūs varētu mūs nedaudz informēt uh, vairāk par uh, šo apriekojumu dalībvalstīs? Paldies! Es uh, Vēlos minēt eh, jautājumu, kas attiecas uz 4. dzelzceļa pakotni tehnisko pīlāru. Šeit ir jautājums par to, vai komisija un Itālijas prezidentūra vienosies par to, lai turpinātu strādāt pie tehniskā pīlāra un veicinātu vienoto atļaujas eh, procedūru RTMS. Dalībvalsts minēja 3, 3 un 3, 4 scenāriju. Un šeit eh, ir jautājums par testa specifikāciju, kas eh, vēl nav izstrādāta. Es saprotu, ka 3.3 versija tiks izskatīta RISC komitejā jūnijām. Un tam mēs varam piekrist. Un tātad, ja šī 3.3 versija tiek eh, skatīta RISC komitejā, tas ir viens, taču mēs strādājam arī pie 3.4 versijas, eh, kurā vēl nav šo testa specifikāciju. Un tad jautājums ir par to, vai mēs eh, stabili pieturamies pie A versijas, vai arī mēs katru gadu nākam klajā ar šo jauno versiju jo testa jautājums ir būtisks. Es vēlos atsaukties uz Bilbao kundzes teikto par eh, dalībvalstīm. Kādēļ dalībvalstis tik dīvaini izturas eh, šajā jautājumā? Es domāju, ka viņai ir taisnība. Es domāju, ka tur nav nekāda sakara tehniskajiem jautājumiem vai dzelzceļa jautājumiem. Tur ir runa par politiskiem jautājumiem. Un es arī domāju, ka mums uh, jādomā, kādēļ mēs ļaujam dalībvalstīm atkāpties um, vai grozīt uh, šos aspektus um, katru reizi, kad tās vēlas to darīt. Vai nu mums ir Eiropas sistēma, vai nu mums nav Eiropas sistēmas, un ja mums nav Eiropas sistēmas, nu tad labi, tad atgriežamies pie sākuma punkta. Taču, ja mums ir Eiropas sistēma, nu tad, lai tā būtu tāda, kurā uh, viss būtu vienādu, nevis katrs tagad mainīs, eh, ko gribēs. Tie ir tie jautājumi, ko eh, es arī eh, vēlētos uzsvērt. Par tehnisko pusi. Kādēļ interfeisi starp ETMS un citām funkcijām, kā piemēram ārkārtas bremzēšana, ko sauc tātad Eiropas celsceļa interfeisu, kādēļ tas eh, nav saistīts, kādēļ tas eh, netiek paredzēts automātiski. Tas šķiet eh, ļoti dīvaini. Un kādēļ, atcaucoties uz to, ko mēs jau runājām par šo sistēmu, pamatdoma ir tā, ka ir viena pati sistēma. Kādēļ viena ražotāja ērtēmēs nedarbojas cita ražotāja sistēmā. Tas ir pilnīgi traki, tas ir ļoti savādi. Lūdzu, vārds jums. Paldies. Jā, ļoti um, pareizi, ka identificējāt um, galvenās uh, problēmas, tehniskās un um, atšķirības, uh, kas parādās dalību valstīs. Um, Un ir skaidrs, ka tehniski šeit ir ļoti komplicēta situācija. Patricija um, un man, kas uh, ikdienā sadarbojas ar uh, aģentūrām par šiem jautājumiem, galvenais jautājums šobrīd ir uh, tehnisko specifikāciju konsolidēšana un apvienošana. Ja mēs uh, turpinām darboties tādā schēmā, kurā Ik pa diviem mēnešiem ir jaunas tehniskās specifikācijas, kuras tiek pieprasītas vai tiek um, izvietotas, tad mēs uh, nekādā veidā nevirzāmies uz priekšu. Un, um, ja mēs runājam par to, kas tika atbalstīts un kas netika atbalstīts uh, pakotnē, padomē, un ja mēs skatāmies arī uz uh, sarunām, kas notiks eh, starp eh, likumdevējiem šajā jautājumā, tad ir skaidrs, ka aģentūrām ir jābūt atbildīgām ne tikai par eh, rietošā materiāla certifikāciju, bet arī par Eiropas zemes sistēmu certifikāciju un šajā sakarā ir vitāli nodrošināt to, lai šī Eiropas aģentūra būtu atbilstīga un koordinētu visus šos jautājumus. Un tas ir eh, nepieciešams, lai šī sistēma darbotos. Tajā pašā laikā mēs mēģinājam, mēģinām pēc iespējas eh, prognozēt eh, to, kas būtu darāms, lai sagatavotos galīgajam balsojumam komitejā, cerams, jūnijā, kur tiks noteiktas e, trīs, trīs e, pamatlīnijas un specifikācijas. Protams, e, tagad joprojām ir sarunas par 3.4 un 3.5, un tas, manuprāt, ir normāli, ir jāmudina rūpniecība un sistēma nodrošinātāji domāt par šiem jautājumiem, lai nodrošinātos uh, nākotnes perspektīvām, taču jānodrošina savietojamība, atbilstība un tas, lai visi jaunie elementi uh, varētu tikt izmantota vismaz 3-3 sistēmā, kāds tātad būs atsauces un atskaites punkts. Tas ir pats būtiskākais, kas mums jāpanāk. Vispirms mums ir jādisciplinē rūpniecība. Šajā sakarā mēs redzam diezgan būtiskas izmaiņas. Jūs raksturojāt vairākas problēmas, kas ir saistītas ar aprīkojumu un tirgus jautājumiem. Es domāju, ka rūpniecība ir sapratusi, ka uh, šobrīd ir izdevīgi domāt Eiropas kontekstā un tādējādi rūpniecības iznājumi ir atvērti šajā sakarā. Uzskatu, ka rūpniecība šobrīd ļoti piedomā pie savietojamības um, aspekta. Un diskusijas par trīs, trīs uh, pamatnostādnēm to arī atspoguļo. Tas attiec gan uz rūpniecību, gan, protams, arī uz operatoriem. Protams, mums vēl ir eh, jādarbojas eh, ar valsts eh, drošības iestādēm. Ir skaidrs, ka tām ir pietiekoši liela atbildība. Mums vēl nav ceturtās pakotnes, tādēļ lielākais, ko, smē, ko mēs varam darīt, ir ar Eiropas dzelzceļa aģentūras un koordinātoru palīdzību izstrādāt uh, Eiropas eh, līmeņa specifikācijas un tas pielāgotu reiz pavisam reizēm. Un tad arī domāt par uzlabojumiem eh, nākotnē, nodrošinot to, lai šie uzlabojumi būtu atbilstoši jau pieņemtajiem risinājumiem. Es domāju, ka mēs varam būt visnotaļ optimistiski, jo beig beigās jau visi saprot, ka ieguldītās investīcijas Eiropā ir bezjēdzīgas, ja sistēma Eh, nav savietojamas. Jūs minējāt arī jautājumu, kas eh, saistās ar komunikāciju. Pirmkārt jau mēs eh, ļoti nopietni raugāmies uz interferences aspektu vairākās tīkla jomās, ņemot vērā augsto iedzīvotāju skaitu vai citus aspektus. Um, uh, tas ir būtisks jautājums, taču tās nav tehniskas problēmas. Šeit runa ir tikai par to, ka jādisciplinē telekomunikāciju operatori, lai tie mak maksimāli atbilstu atļautajiem uh, uzstādījumiem un punkts. Tādēļ mēs šeit runājam ar kolēģiem, kas ir, atbild, kas ir atbildīgi par um, frekvencēm un spektru, un um, mēs uh, nodrošinām to, lai tiktu veicināta nepieciešamā attīstība gan 4G, gan 3G kontekstā. Taču lūdzu nerunāsim tagad padziļinātāk par šiem jautājumiem, jo tas varētu kalpot par iemeslu, lai atliktu Eiropas līmeņa tehniskās specifikācijas izstrādni. Paveiksim to, kas veicams tagad, un pēc tam domāsim tālāk soli pa solim par nākamajiem aspektiem, lai mēs varētu atbilstoši pielāgoties 3G un 4G. Tas uh, notiks tad, kad mēs būsim izstrādājuši pietiekami specifisku sistēmu šajā ietverā. Runājot par um, sarežģīto situāciju Vācijā un tā tālāk, es domāju, ka vairumā dalībvalstu mēs redzam ļoti nopietnu iesaistīšanos uh, šajā jautājumā. Vācijas jautājums ir atrisināts. Uh, Tas bija ļoti sarežģīts jautājums, un tas bija viens no galvenajiem Karelvinka sasniegumiem. Viņš eh, rada risinājumu, kas pārliecināja visas iesaistītās puses Vācijā, tostarp Bavārijas pusi. Ir, ir e, tēmes eh, jautājumā, un tas attiecas eh, arī uz kravas pārvadājumu koridoriem. Mēs redzējām arī ļoti labu piemēru kā raudzīties eh, uz šo jautājumu. Apvienotā karaliste paziņoja šodien, ka valsts līmenī ieviesīs RTMS. Mēs diskutējam par šiem jautājumiem, mēs mēģinām iesaistīt visas eh, iestādes, lai noteiktu galvenās prioritātes un lai pēc iespējas īsākā laikā varētu ievie, izveidot uh, trūkstošos posmus arī tur, uh, kur minēja Lichtenbergers kundze. Kas attiecas uz uh, infrastruktūras pārvaldniekiem un valstu līmeni, tad viņi tie, kas sadz šīs izmaksas. Kā, tā kā mums nav ceturtās pakotnes, tad vienīgās iespējas ir uh, mēģināt pārliecināt uh, viņus par šo jautājumu un par to, cik vērtīga ir šī sistēma. Daļa no darba, protams, ir uh, novecojušās tehnoloģijas uh, aizstāšana vai RTMS ieviešana tur, kur tas varētu būt rentabli, jo varētu sasniegt ļoti liels ietaupījums šādā veidā. Tāpat konkrētāk jāiesaistās sarunās par Eiropas finanšu atbalsta jautājumiem, kur tas nepieciešams visvairāk. Un visbeidzot, šobrīd man nebūs eh, risinājuma par eh, pieejas eh, nodevas maksas jautājumu, taču tas šobrīd tiek runāts pašreizajā teksta pārstrādes procesā, un mums ir nepieciešams laiks, lai īstenotu pieņemtos noteikumus, taču ir skaidrs, ka infrastruktūras pārvaldnieki ir parādījuši, ka RTMS nav tikai izmaksas, bet var sniegt arī peļņu, ietaupīt uh, līdzekļus, jo attiecīgi ir vairāk pārvadājumu, vairāk uh, satiksmes, un es domāju, ka mēs esam ļoti labi identificējuši Eiropas uh, kartē, kur tad ir šie trūkstošie posmi, taču par ekonomisko aspektu man šobrīd nav konkrētas e, informācijas, tas ir ļoti komplicēti, jo tas ir atkarīgs no satiksmes un no uh, iespējamiem guvumiem, kas var rasties ieviešot šo sistēmu. Es negribu izmantot uh, savu amatu, taču īsti nesapratu, kā es ar to interfeisu starp uh, eh, RTMS un citām vilcienu funkcijām to sasaisti, jo man bija tāds iespējas, ka šī sasaista tagad ir gatava, standartizācijas dokumenti ir gatavi, uh, pārvaldības komiteja arī ir vienojusies, taču tas nav noticis. Uh, Un jūs sacījāt par sasaisti ar citām funkcijām, kā avārijas bremzēšanas sistēma, nu, tas ir e, fundamentāli svarīgs aspekts. Kas notiek šai ziņā? Paldies. Pie šī jautājuma darbs pat labam turpinās, aģentūra to uztver ļoti nopietni, taču es mēģinu vienkāršot RTMS tehnisko aspektu, jo, jo vairāk es e, pieprasu, lai tiktu kaut kas izdarīts, jo vairāk sarežģīs visa aina un jo vairāk būs gaidām aizkavēšanās ar visiem šīm Eiropas specifikācijām. Es vēlos, lai tas būtu gatavs līdz jūnijam. Un tad es e, ļaušu aģentūrai pātrāt savu darbu, izmantot tās resursus, lai Atbilstoši atbildot uz jūsu pamatotiem bažām, RTMS tiek uzskatīts eh, par tādu kā eh, faktoru vakumā, un tā taču nav, protams, tam jāsasaistās ar citām vilcienu funkcijām, taču lūdzu nenovērsīsim uzmanību tagad no paša galvenā, strādāsim pie standarta un tad pievērsīsim uzmanību citām funkcijām, jaunajām komunikācijas tehnoloģijām un tā tālāk. Okay. Labi, turpina priekšstādātājs. Es to saprotu tā, ka par standartizāciju jau vienošanās ir notikusi. Standartizācijas dokumenti ir gatavi, e RTMS, uh, mem sapratnes memorandums ir sagatavots un vadības komiteja tam piekrit. Nu, tad nav tā, kad valdītu kaut kāda nesaprašanās, ka cilvēki teiktu nē, bet tad kā to saprast priekš? Runātājs turpina. Jā, priekšstādātāji kungs. Par standartizāciju vienošanās ir panākt, taču es vēlos, lai vispār vispirms stātas pakā Eiropas specifikācijas. Un pēc tam skatīsim, kā tālāk uzlabot pašu sistēmas. Tehniskie standarti jau ir, taču ja mēs to tagad, ja tos tagad īstenosim, tad mēs atkal panāksim aizkavēšanos Eiropas specifikācijās, un to es nevēlos. Lichtenbergers kundze, lūdzu. Uh, eine, eine Anmerkung. Jā, viens komentārs no manas puses. Jūs uh, īsti neņēmāt vērā to, ko es sacīju. Mums bija milzīgas grūtības ar šo te uh, ziemeļu dienvedu maģistrāli. Nu, tur bija, protams, arī problēmas ar uh, ritošo sastāvu valsts veids investīcijas privātienē. Ja Nu, līdz ar to MTS it kā ir izbūvēts, bet tas bija tad, tad jāslēdz, lai braucējiem braukt pie jaunajām slaidiem, nevis eh, vēl kaut kur tur. Un kāpēc tā nekādas spiediena mehānismi, nav nekādu instrumentu svīru, ar ko var panākt to, lai eh, tātad investīcijas. Uh, tiek eh, nu, veiktas un, eh, attiecīgi, viss tam pieslēdzās. Pēc tajā gadījumā rodas tāds absurds. Sistēma jāslēdz tādēļ, ka, lūk, daži, daži privātie tur nav kaut ko ieviesuši līdz galam, ja? Lūk, uz to vajag koncentrēties, to vajag atrasināt, jo, nu, skatos, ka šur tur vienkārši trūkst motivācijas. Lūk, nu, pie tā ir jāstrādā šīs tā albīnās eh, sliedas tur, ja, un eh, tur eh, vairāk un mazāk tur trijās valstīs viss ir izbūvēts, bet nekas nestrādā. Nu, kā tad valsts var pieprasīt naudu no nodokļu maksātājiem, investētiem, to ne, neizmanto, jo tāpat kā līdz, līdz šim, tur, tur daži augstu respektēt privātie, tur neko neievieš, jo viņiem viņi neskat jēgu un neskat motivāciju. Have... Manā rīcībā vēl nav ceturtās pakotnes, tā tad es viņas nevaru vesties priekšā, ko es varu darīt, ko Karels Vinks mēģina panākt. Ir tiešām pārliecināt eh, nacionālās drošības. Uh, Uh, drošuma iestādes uh, panāk, lai menedžeri būtu disciplinētāki, privāto un valsts sektoru būtu uh, disciplinētāk un katrā ziņā nesniegt valsts finansējumu tiem, kas neievēro noteikums. Taču es nevaru viņus vest tiesas priekšā, man vēl nav šī uh, īstenošanas mehānisma manā rīcībā, tiesu aizsardzības mehānisma. Labi, paldies, saka priekšstādātājs. Šis bija tehnisks pamats, bet viss notaļ kaismīgs. Mēs vienmēr redzam tādu kā frustrāciju. Akali runa par dzelzceļu un izskatās, ka vilciens eh, pamazām apstājas, nevis virzās uz priekšu. Es zinu, ka mūsu komitejas eh, locekļi jūdas vīlušies, bet nu paldies par jūsu ziņojumu. Pasveiciniet Vinklē kungu un mēs augstu vērtējam viņu centienu panākt uh, vilcienu kustību tālāk. Mums ir apmeklētāji no Tikavas kundzes uh, vēlēšana apgabala no Rumānijas. Uh, tagad ir sēdes beigas, taču sveicu jūs. Nav citi paziņojumi. Var tikai paziņot šajā, šajā sasaukumā pēdējo sanāksmi tā notiks 10. aprīlī, ceturtdien pulksteni 9. 6Q2. Jana ēkā būs eh, sanāksmes telpa. Eh, viņi grib, lai mēs eh, soļot pēc iespējas tālāk. Tātad Jānis 6Q2, 10. aprīlī, 9 no rīta. Paldies arī tūkiem, paldies klausītājiem. Visu labu!